Uh, good morning, everybody. Uh... Labrīt. Man ir prieks um, sveikt mūsu vidū komisāru kandidātu Mimičs kungu. Un pirms mēs uzsākam jautājumu atbildu sesiju, es tikai vēlētos arī tad norādīt, tā ir iespēja presē arī fotografēt. Komisāra kandidāts ceru, ka mani arī neaizmirsēsit. Un uh, es īstenībā pat biju nesen Sunday Times avīzē, nu jā Tā kā jums iespēja prese safotografēt, un tad tādā brīdī, kad jūs esat pabeiguši, aicinātu jūs tomēr arī doties projām, lai es arī varētu ieraucīt deputātus, kas ir kā paslēpušies aiz preses. Jādomā, ka viņam arī patiktu, ka jūs viņus novildētu. Everybody's put on their best pose. Okay. Right, thank you very much. Labi, paldies, paldies jums fotogrāfi. Uz redzēšanos, nelieks neviena fotogrāfe, gan nebija laikam, jā. Ja? prieks jūs redzēt, un, uh, manuprāt, šis ļoti nozīmīgais atkal notikums, un šis ir uh, saruna ar komisāru kandidātu no Horvātijas, Horvātija, kas gatavojas iestāties Eiropas Savienībā, un šis ir viņu kandidāts, līdz to tas nozīmīgs solis gan arī parlamentam, gan visai Eiropai, un man ir līdz ar to liels gods vadīt šo sanāksmi, šo uzklausīšanu. Es domāju, šī būs tādā konstruktīva un liederīga viedokļa apmaiņa. Man īpaši prieks arī sveikt um, mūsu pirmo reizi arī oficiāli tulkus, horvātu valodas tulkus. Viņi šobrīd atrodas 24. kabīnē, un jāatzīst, ka es viņus neredzu, bet, nu, es viņiem pamāju roku, un es vēlos, lai arī jūs viņam pamājat ar roku, un sveiciet viņu šeit Eiropas parlamentā, kas atkal nozīmīgs solis Eiropai. Uh, Un vēl dažs tīri praktiskas lietas par uzklausīšanas gaitu. Nedaudz arī par pašu komisāru pastāstīšu un vienlaikus veicu arī visu, kas seko mūsu komitejas sanāksmē interneta tiešstraumēšanā. Kā jau ierasts arī iekšā tirgus un patērētāju Tiesība aizsardzības komitejas sanāksmes ir pieejams arī internetā. Es sveicu jūs visus, un es pieņemu, ka arī kā mums seko Horvātijā. Un es arī, protams, vēlos pateikt, ka vēlreiz atgādināt, ka visas mūsu sanāksmes jums ir iespējams sekot tām tieši internetu straumēšanā. Vēl arī vēlos atgādināt, ka turpat ir pieejama arī mūsu ziņu lapā, ko jūs varat arī iegūt parakstoties uz regulāro jaunāko izdevumu tieši internetā. Nu, lūk, tik daudz reklāmas par mūsu sanāksmi, un tā varam eh, ķerties pie lietas. Mēs eh, šo nokla, uzkla, uzklausīšanu organizējam kopā ar vides komiteju un um, vides komitejas priekšsēdētāju un es, mēs esam kopā nolēmuši, kā arī klāskunds tad arī vadīs, piedošana, piedalīsies šeit un arī uzdos savus jautājumus um, komisāru kandidātam visu, kas saistās ar, ar veselības jautājumu, īpaši ar medicīnas ierīdzēm. Bet lielāko daļu jautājumu uzdos mūsu komitejas deputāti. Jo uh, komisārs, ja viņu apstiprinās parlaments, tad viņa galvenais portfelis tomēr būs tieši ar patērētāju aizsardzību, patērētāju sadarbību ar um, um, produktu nekaitīgumu, un um, drošību un tāpat arī jautājumi par veselības um, ierīcēm, veselības produktiem. Tas būs galvenais, tad arī jautājums, pie kā viņš strādās kā iekšējā tirgus komisārs. Par tālāko procedūru. Parlaments novērtēs komisāra kandidātu, pastoties uz viņa vispārējām kompetencēm, uz viņa uh, dedzību par Eiropas ideju un viņa arī personīgām īpašībām, kvalitātēm un prasmēm. Es zinu, ka to jūs visi arī vēlties arī, protams, šodien tad arī novērtēt. Nu, un arī komiteja jau sagatavoja arī E, pirmos jautājumus un rakstveida um, atbildes jau ir saņemts un iztulkots jums visiem deputāti jūsu visu valodās. Tāpat jums pieejama arī kandidāta interešu deklarācija un esam saņēmuši arī juridiskā komitejas priekšsēdētāju vēstuli, kurš ievērot visu um, procedūru ir arī, protams, izsakojis um, atbilstībai un viņš norāda, kādu iebildumu komentāru nav. Nu, tik daudz par praktisko kārtību. Tālāk norādīšu, ka mums ir ļoti strikti jāievēro pie šitie laika ierobežojumi. Jums arī pieejama tabula, kurā ir uzrakstīti visi arī vārdi un atvēlētais laiks. Tad, ja mēs vēlamies uzdot maksimāli daudzus jautājumus un līdz to vēlamies ievērot precīzi piešķirtos laikus. Mēs dosim vārtāt komisāru kandidātam desmit minūtes, nevairāk, un pēc tam paliks 2 stundas un 30 minūtes jūsu jautājumiem un viņa atbildēm. Mēs sāksim ar politisko grupu koordinatoriem, katrs no tiem uzdos savu jautājumu, un pēc tam būs iespējams uzdot papildus jautājumus. Vēlos atgādināt, gan jums, deputāti, gan arī jums, godātais komisāra kandidāti, katram, katram tātad ir viena minūte uzdot pamat jautājumu, es pieņemu, ka jūs uzdot vienu precīzu jautājumu. Dažkārt jūs mēģināt uzdot pat divus vai pat trīs. Un nu, es aicinātu šoreiz tā nedarīt, bet uzdot vienu pamatīgu jautājumu. Tad komisāra kandidāts atbildēs divas minūtes. Ja jums vēl būs iespēja, tad 45 sekundes jūs varēsiet izmantot, lai uzdot papildu jautājumu. Bet es ļoti striktam sekošu. Papildu jautājums, ja precizējošams jautājumam ir jābūt saistītam ar pamatjautājumu, un jūs atkal mēģināt tur kaut kā pa aizmugus durvīm uzdot nākamo jautājumu, nu tad jāatzīst, ka tas nebūtu īsti pieņemami godīgi arī attiecībā pret citiem deputātiem. Un savukārt komisaram būs viena minūte atbildēt šo precizējošo jautājumu. Kolēģi, es arī aicinātu jūs uzdot jautājumu tikai par viņa atbildīgo kompetenci Protams, ka viņš būs arī daļa no komisāra kolēģijas, un līdz to viņš arī nodarbos ar daudziem jautājumiem saistīti, bet viņš nekādā veidā nestarbosies jautājumiem, kas saistīti pārtiku, pārtikas nekaitīgumu vai tabaku, vai vispār sabiedrības veselību kopumā. Ja jūs kaut kādā elegantā veidā varat, protams, to sasaistīt ar patērētāju aizsardzību, tad lūdzu to dariet, bet kas tiešā veidā ir kā šau garām, nu tos es nepieļaušu. Nu, es atvainojos, ka man jums jāpastāsta visiem tā kā eh, skolas direktoram, bet, nu, tamēr man bija svarīgi jums pateikt šīs precīzās norādes, lai mēs panāktu maksimālo rezultātu no šorīt sarunas. Un līdz ar to es aicinātu arī jūs ievērot visu šīs manas norādes. Šķiet, ka esmu tagad arī jums pateicis visus svarīgākos jautājumus, vēl tikai atliek piebilst, ka mums ir nodrošināts tulkojums 203 valodās, tātad 22 plus horvātu valoda. Un tagad varam ķerties pie lietas. Man ir šodien liels prieks sveikt šeit eh, mūsu komitejā Nevien Mimičs kungu. Jums ir iespēja uzrunāt mūsu komiteju. Jums vārds uz desmit minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Man ir prieks un reiz arī liels gods um, šodien būt kopā ar jums un būt reiz arī Horvātijas pārstāvim kā pirmajam komisāra kandidātam no manas valsts. Man ir liels gods un privileģija apzināties, ka es tieku virzīts kā komisāra kandidāts uz patērētā aizsardzību, iekšējo tirgu jautājumu um, aizstāvēšanu Eiropā. Uh, Un, ja jūs man apstiprināsiet, es varu tiešām apsolīt lielu ciešu sadarbību ar Eiropas parlamentu, mēģinot un darot visu, lai uzlabotu Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Tādēļ es arī, kādā ziņā, mm, darīšu visu, lai mēs nodrošinātu arī vienprātību un sadarbību starp partijām un uh, arī dažādām nācijām. Un es turpmāk runāšu horvātu valodā. Un nu, varbūt šīs nav gluži, varbūt tā, ka mēs nevarētu teikt, ka mēs šobrīd veidojam vēsturi, bet katrā ziņā dzirdam vēsturi. Komisārs turpina, komisāra kandās turpina horvātu valodā. Esmu pateicīgs par visiem, kas ir strādājuši, lai nodrošinātu arī spēcīgu patērēto aizsardzības politiku jau līdz šim Eiropā. Un arī jaunais uh, komisārs, ka es arī gatavs esmu apņemties un to vizīt tālāk. lai nodrošinātu arī ekonomikas un sociālo jautājumu sinerģiju, kas ir tik svarīga Eiropas ekonomikas izaugsmē. Viena no Eiropas centrālām vērtībām ir solidaritāte. Mēs to augstu vērtējam, arī īpaši šobrīd ekonomikas sarežģītā situācijā. Eiropas valstīm ir jābūt vienotām, lai spētu reaģēt uz ekonomikas izaicinājumiem. Tas ir cieši iet roku rokā arī ar patērētu aizsardzības politiku. Arī jau savā iepriekšējā darba pieredzē es biju tieši atbildīgs par patērētāju likumdošanas izstrādi un tālāko attīstīšanu Horvātijā, arī nodrošinot tālāko pārēju uz eh, no plānveida ekonomikas uz tirgus ekonomiku. Mēs uzskatām, ka ekonomikas izaugsme, protams, dzinējspēks ir paši patērētāji. 56% no IKP, no Eiropas IKP tieši atbildīgi ir patērētāji. Viņi tieks virza jaunākās inovācijas un ilgspējīgu ekonomisku attīstību. Viņi arī galvenais virzītājs spēks, kas ļauj atklāt iespējumu pilnīgu uh, iekšē tirgus potenciālu Mm, mēs vēlamies norādīt, ka mums ir jāpanāk konkrēti taustām rezultāti pašiem arī um, patērētājiem. Patērētāji tie, kur labā strādā tirgus, nevis otrādāk. Šodien gan jāatzīst, Eiropas iedzīvotāji daudzi atrodas ļoti sarežģītā ekonomiskā situācijā. Lai panāktu iespējami labāku atdevi no katra ieguldītā eiro vai kronas vai cits valūtas. Tas mūsu absolūti pirmais uzdevums. Mums jānodrošina, ka mēs pilnībā ļaujam iedzīvotājiem īstenot savas tiesības. Godātais priekšsēdētāji, deputāti, es apzinos, ka komisijas pilnvaru termiņš ir ierobežots, bet tas tomēr pietiekami ilgs, lai atkal panāktu reāls izmaiņas un pierādītu, ko Eiropas patērētāju aizsardzības politika spēja nodrošināt reāls pārmaiņas. Tādēļ es uzsāku arī savu, vēlos uzsākt šo darbu un turpināt to arī Eiropas patērētāju aizsardzības ziņā, apzinoties, ka to lielā mērā ir veidojis tieši arī Eiropas parlaments un tā tieši iekšē tirgus komiteja. Un es kā turmākais komisijas pārstāvis kopā arī komisāru Redingu katrā ziņā darīšu visu, lai ievērot līdzinējās likumdošanas ievērošanu. Trīs vārdi, trīs lietas varētu raksturot manu turpmāko darbību - konsolidācija, sadarbība, komunikācija. Pirmkārt, konsolidācija. Lai konsolidētu arī tiesko ietveru, mums ir jāpabeidz daži svarīgie eh, likumdošanas priekšlikumi, īpaši, kas ir pamēcījums ierīcēm un vitro diagnostikas ierīcēm, un tāpat piekļuva arī banku kontiem. Šie ir svarīgākie priekšlikumi, kurus es vēlos panākt atrisināt jau līdz šīs eh, komisijas pilnvaru beigām. Es vēlētos arī nodrošināt tālāk pilnīgu šo tiesību aktu transponēšanu un īstenošanu. Otkārt, sadarbība. Tā būs daļa absolūti dabiski manas ikdienas eh, sadarbības un darba veids nodrošinot gan tiesību aizsardzību saskaņošanu ar daudzām citām politikas jomām. Mums nepieciešama citu partneru atbalsts. Un es katrā ziņā darīšu visu, lai arī iestātos par šiem jautājumiem, lai aizstāvētu patērētāju tiesības komisāru kolēģijā. Es veidošu ciešu sadarbību arī citiem komisāriem, kuru darbības joma ir vistiešāk saistīta ar patērētāju aizsardzību. Uh, es arī uzsākšu jaunas diskusijas, jaunas iniciatīvas, kas ir vērstas uz to, lai nodrošinātu patērētāju tiesību aizsardzību visās politikās. Kā Eiropas iedzīvotāji tiešie pārstāvi, Eiropas parlaments būs mans vistiešākais sabiedrotājs. Patērētāju aizsardzības politika ir tieši iedzīvotāju vistiešākā rīcība politika, un jūs pārstāvat iedzīvotājus. Tas galvenokārt ir, protams, arī dalībvalstu ziņā nodrošināt, ka arī patērētāju aizsardzības, tiesību aizsardzības organizācijas darbojas efektīvi, bet katrā ziņā arī no komisijas skatu punkta es būšu gatavs tās atbalstīt. Mums ir jāsadarbojas arī starptautiskajiem partneriem Ķīnu. Mums ir ļoti svarīgi, lai visi arī importētie produkti ievērot mūsu striktās drošības normas. Tāpat arī es arī būšu sabiedrotājs rūpniecībai. Mm, es iestāšos par to, lai visiem, protams, būtu vienoti konkurences noteikumi. Un uh, es vēlētos arī, lai mēs visu darbības veicam caurskatāmā un drošā veidā. Un es domāju, ka mēs varētu nodrošināt jau to, ka konkrēts rezultāts jau varam uzrādīt arī pēc 2013. gada. Arī tad, ja mēs neievērām visas patērētāja tiesības. Patērētiesību ievērošanu mēs, protams, nodrošinām tirgo, bet arī nacionāla līmenī mēs varam uzsvērt konkrētos arī pūliņus. Mēs esam arī to panākuši izveidot tīklu um, ar nacionālām īstenošanas iestādēm un arī slavenos vīks. Un es šo darbu vēlos turpināt. Es vēlos arī redzēt, kā mēs varam izmantot tīklu, lai vēl vairāk pastiprinātu tā efektivitāti. Kā mēs varam apmainīties ar labāko praksi. Es vēlos arī at, um, paskatīt, vai šo svīps pieredzi mēs varam arī paplašināt. Papildus Es domāju, ka mēs arī varēsim izmantot ziņojumu par līdzinējiem uzdevumiem uh, un redzēt, cik lielā mērā tie ir īstenoti un arī to ietveru attīstīt uz nākošo gadu. Esmu gatavs šeit arī risināt kā pārdomu procesu nākošo mēnešu laikā ar mūsu partneriem. Trešā part, uh, prioritāte - komunikācija, kas vērst uz Eiropas uh, patērētāju politikas komunicēšanu, lai popularizētu to, kādā veidā mēs nodrošinām Eiropas patērētāju aizsardzību. Pirmkārt jau, lai tā būtu skaidra un saprotama pašiem patērētājiem, vienkāršā, skaidrā, saprotama valodā. Mums jānodrošina, ka patērētājiem ir pārliecība, ka viņu tiesības tiks aizstāvētas. Tas ir ļoti svarīgi visiem patērētājiem, kurās varbūt trūkst tādas patērētāja aizsardzības kultūras. Patērētājiem jāsaprot, ka arī viņi ir paši atbildīgi par saviem izdevumiem, un ja viņi labāk pārvalda savus izdevumus, viņi arī nodrošina labāku atdevi. Es kādā ziņā darīšu visu, lai arī nodrošinātu sabiedrības labāku izpratni par patērētāju aizsardzības jautājumiem, un arī, ka to saprastu mūsu visi partneri. Tas ir būtisks jautājums arī gatavoties Eiropas parlamentu vēlēšanām nākošgad. Priekšsēdētāji, deputāti, patērētā politika ir jāmainās, tā ir jāpielāgo ekonomikas situācijai, arī digitalizācijai un arvien globālākajiem tirgiem. Es esmu gatavs izmantot pilnībā Eiropas patērētāja politikas potenciālu. Tā ir reālā Eiropas iedzīvotāja politika, tā ir tā politika, kas spēja nodrošināt ciešu saiknes starp Eiropas Savienību un tās iedzīvotājiem tā reizē arī risina būtiskos jautājumus. Ko Eiropas Savienība man palīdz vai ko tā man dod? Paldies! Liels paldies! komisāra amata kandidātu par šo ļoti visaptverošo ievadrunu. Tagad uzklausīsim pirmos jautājumus no politisko grupu koordinatoriem komitejā. Un sāksim ar Andrēs Švābu. Viņa rīcībā būs viena minūte sākotnēm jautājumiem. Lūdzu. Aha. Paldies, um, godātais komisāra kandidāta kungs, Nimits kungs, paldies jums par uzrunu. Uzreiz mans jautājums. Viena no Eiropas komisijas mm, prioritātēm, un jūs iespējams, ka arī tās biedras būs tieši par to, kā mēs varam uzlabot um, iekšējā tirgus likumdošanas ievērošanu. Jūs patiešām to runājat. Uh, Un tā kā ir pieņemts arī vienbalsīgi balsojums par to, ka vienātais tirgus ir absolūti jāpabeidz un jādara komisija daudz vairāk nekā līdz šim, tad tieši jūs arī pieminējat šos VIPs. Un jūs arī izteicāties, protams, jau arī savos atbildēs, rakstveida atbildēs, un par to, ka jūs arī domājat, ka arī šeit varētu nodrošināt arī šo li līdzinējo likumu Eiropas tiesību labāku ievērošanu, nemaz nepieprasot jaunu likumdošanu. Dažkārt, manuprāt, tā ir saprātīga pieeja. Un katrā ziņā es vēlētos tomēr nodrošināt, lai jūs arī apliematies labāku sadarbību ar dalību valstīm, lai tās absolūti nodrošinātu, ka ievēro Eiropas tiesības un nodrošināt līdz ar to konkrētu liederīgumu Eiropas iedzīvotājiem. Es arī aicinātu jūs tad, tad izmantot šo svīps pilnībā, lai nodrošinātu visu tiesību ievērošanu. Komisāra kandidāta divas minūtes jūs atbildēja. Lielas paldies Švāba kungam par šo jautājumu. Tas man ļauj sīkāk pastāstīt par vispārējo politikas veidošanas procesu. Tas manā skatījumā ir galvenais patērētāju aizsardzības komisāra uzdevums. Mēģināšu paskaidrot. Patērētāja politika nav kaut kāda atsevišķa politika. Tā ir e, horizontāla politika saistīta ar daudzām citām politikām, un tā patiesībā paredz sadarbību ar visiem citiem komisāriem. Viņu priekšlikumi, viņu iniciatīvas, viņu, politi viņu politikas veidošanas ierosmes var arī noteikt e, virzību patērētāju politikai Mana darbība pamatosies uz patērētāju darba kārtību. Es savu uh, lomu saskatu kā patērētāju darba kārtības uh, sargu. Man ir četri pamatpilāri - drošība, preču drošība, jeb drošums, Tā ir patērētāju politikas komisāra galvenā kompetence attiecībā uz nepārtikas precēm, neharmonizētajām precēm. Ceru, ka man būs iespēja sadarboties ar šo komiteju, ar abām komitejām. Tādā veidā es varēšu nākt klajā ar eh, normatīviem priekšlikumiem, medicīnas iekārtām, diagnostikas iekārtām, produktu drošuma pakotnes saistībā un arī attiecībā uz banku kontiem un tirgus uzraudzību. Mēģināšu, lai vēl šī sasākuma laikā šie tiesība akti tiktu priekš pieņemti. Šis būs pirmais normatīvais priekšlikums. Ja varētu vēl tālāk parvizīties normatīvajā ziņā, tad strādāšu pie patērētā aizsardzības sadarbības mums ir jāsāk pārskatīšanas process dalībvalstīs, ja analīzes uh, secinājumi par to liecinās, ka tāda nepieciešamība, tad mēs varēsim noteikt labāku sadarbības ietvaru uh, šo preču drošuma īstenošanai. Tagad runājot par uh, patērētāju. Uh, pilnvaru stiprināšanu. Eh, te nav paredzēts eh, vairākas normatīvās institīvas, taču tas nepārprotami patērētāju aizsardzības komisāram ir svarīgs jautājums. Paldies, Švābkungs, papildu jautājums. Jā, liels paldies par jūsu atbildi, taču atklāt sakot, saka Švābkungs. Man nepieciešams skaidri priekšlikumi, kas ir labāk jāizsno dalībās. Vai jūs varētu konkrēti minēt, kāds tiesība akts jau pastāv, kas ir jāizsno, jo arī savos rakstīties komentāros jūs izteicāties, jūs uzskatāties, ka patērētāju politikai jāpielogais jaunajai īstenai situācijai, mums nepieciešama jauna patērētāju kultūra Eiropā, mums tas ir jāpanāk. Taču, es domāju, būs ļoti grūti izskaidrot patērētājiem, ka komisijai grūti panākt horizontālu pieeju, taču dalību valstīm lūk ir jāpielāgojas. Jums ir jāizdara spiediens komisiju šai virzienā, un es kā referents patērētāju aizsardzības direktīvas jomā gribētu jums ar jautājumu, vai nebūtu vairāk jāpielāgojas, ja īstenēja situācija, nosakot lielāku harmonizāciju jo visi patērētāji dalībvalstīs e, var baudīt tādas pašas e, tiesības, taču tie nevienmēr tās var īstenot. Jā, turpina kandidāts. Es zinu, kāda ir priekšlikuma šeit parlamentā un padomē, kas vēl nav vainagojušies panākumiem, taču visi tiesība akti, kas saistīti ar patērētājiem, ir jāskata tā, lai visa centrā būtu patērēta aizsardzība, un tam jātiec ir uz visiem tiesību aktiem. Pirmkārt, tas attiec uz patērēta aizsardzības direktīvu, uz negodīgu tirzniecības praksi. Tad mums arī vairāk ir jādara uh, tiešsaistes tirzniecības sakarā, iesaistot patērētājs, jo īpaši tas attiec uz uh, datu aizsardzību uz tīkla neutralitātes jautājumiem. Šajās jomās mums situācija ir jāuzlabo. Tas pats attiecas arī uz patērētāju tiesībām, pasažieru tiesībām, dažādos, izmantoju dažādas transportu veidus, un šai ziņā es, protams, būšu pastāvīgā saiknē ar citiem komisāriem, tā iestājoties par patērētāju interesēm un nodrošinot tiesību īstenošanu dalībvalstīs un e- Eiropas Savienības līmenī, nodrošinot koordināciju. Lielas paldies, turpin priekšstādātājs. Tagad, Evelīna Gebhārt, nākošais jautājums. Jūs rīcībā viena minūte, lai uzdot jautājumu. Paldies, priekšstādātāji. Sakam, Gebhārt. Mimitskungs, jūs nu pat, nu pat norādījāt savā gadu runā par to tādu teikumu, ka ja jūs, ja e, netiek ievērots Eiropas tiesības e, patērētājs ar dzimņiem, tad tās vienkārši neeksistē. Tādā ziņā es jums piekrītu, ka mums tiešām jāpanāk, lai visas tiesības, kas ir jau uzrakstīts, tieši to arī ievērotas. Un tāpēc mums ir svarīgi šeit kolektīvo prasību e, ievērošana. Tas nerunā par tādu amerikāņu pieredzi, bet par to, ka mēs izrunām Eiropas pieredzi, kur tiek apkopotas kolektīvās prasības. Um, es tiešām aicinātu jūs arī šo jautājumu arī um, virzīt un nāk klājā ar konkrētu priekšlikumu, kas tas varētu būt. Paldies. Komisāra kandidāts. Paldies. Gebhards Kunze. Paldies, ka uzdevāt šo ilgi neatrisināto jautājumu par kolektīvo tiesību aizsardzību. Tā jau ilgi ir eh, kavējusies parlamentā un padomē mēģinot rast vislabāko risinājumu patērētājiem. Yes. Jā, nu diena. Lai vislabāk izmantot vienotā tirgus labums, vienotā, eh, nosakot vienotā tirgus eh, darbību, arī pārobežu līmenī patērētiem ir jābūt pārliecinātiem par to, ka viņi var izmantot visu potenciālu no šī vienotā tirgus. Kolektīvā tiesība aizsardzība varētu būt solis šai virzienā. Jūs, protams, sapratīsiet, ka runājot par šo institīvu, kas vēl nav oficiāli pieņemta komisijā, un uh, kuras sagatavošanas darbā es nebiju iesaistīts. Nebūtu uz, īsti pareizi uh, sīk iztirzāt komisijas priekšlikumu, taču uh, sagatavošanas darbā uh, aptvēru, ka drīz gaidāms komisijas priekšlikums, kas risinās šo kolektīvo tiesību aizsardzības jautājumu saskaņotā horizontālā veidā, tā kā to bija pieprasījis parlaments ziņojums par šo jautājumu. Ja tikšu apstiprināts komisāra amatā, Tad es sīkāk izskatīšu komisijas priekšlikumu un ar uh, prieku iesaistīšos darbā pie šī jautājuma, lai secinātu, cik lielā mērā šis risinājums ataino patērētā intereses, proti kolektīvi vērsties tiesā, nevis iesaistīties uh, prāvošanās procesos katram atsevišķi. Taču te nav runa tikai par tiesāšanos, bet gan par patērētāju pilnīgu paļaušanos, ka viņi uz to, ka viņa tiesības tiks aizsargāts. Un es domāju, tas manā nākotnes darbā būs uh, būtisks mērķis, proti sniegt savu ieguldījumu komisijas jau veiktajā darbā. Paldies! Evelīna Gephardt, papildu jautājums. Es tomēr vēlētu dzirdēt jūsu personīgu jautājumu, nevis to, ko jums vajadzētu teikt jau kā komisāram, jeb nu reaģēt, ko, komentēt komisijas reālos jau eksistējošos priekšlikumus, tad ja mans jautājums būtu tāds, vai jūs personīgi atbalstat šādu institīvu? Uh, yes, mis... Jā, Gebhards kundze. Es iestātos par kolektīvās tiesību aizsardzības ietvara izveidi. Uh, šis ietvars, ievērot nacionālos tiesību aktus un uh, tiesu praksi, un tas atainotu īstenās patērētā intereses. Par to cīnīšos tikko šis priekšlikums būs jūsu uz jūsu galdu un uz mana darba galdu. Pat laban nevar būt pārliecināts par to, kāds ir šī priekšlikuma saturs, taču kā arvien cīnīšos par to, lai patērētā intereses tiktu iekļautas kolektīvās tiesība aizsardzības ietvaram. Mums būs iespēja kopā sēsties pie sarunu galda Tad, kad komisija būs sagatavojusi savu priekšlikumu, secināsim, vai komisijas priekšlikums ataino visas patērētāju gaidas saistībā ar viņu tiesību aizsardzību un viņu uzticēšanos vienotiem tirkam. Paldies, turpin priekšstādātājs. Tagad pārējām pie Alde grupas. Lakigārdas kundze uzdos jautājumu. Uh, Lakigārda kungs uzdos jautājumu. Paldies, priekšstādātāji. Komisāra kungs, esat sveicināti Briselē. Alde grupas vārdā gribu jūs sveikt saistībā ar šo ļoti svarīgo darbu un, apstipri, un amatu. Tagad runāšu kā Dānis. Dāna ir neliela valsts, es pārstāvu nelielu valsti, un Brisele ir pareizā vieta, kur šādu mazu valsts pārstāvēt. Un tagad mans jautājums. Tāpēc komisāru apspriežot patērētā aizsardzības komis, uh, direktīvu, bija jautājums par nediskriminēšanu saistībā ar dzīves vietu. Manā skatījumā tas nozīmē, ka patērētājiem ir pienākums pārdot savu preci tajās valstīs, kur patērētāja sardzības likuma tam nav pazīstama. Kā jūs to uzvērtējat? Kāds ir jūsu uzskats saistībā ar pienākumu pārdot un par nediskriminēšanu saistībā ar uzturēšanās vietu? Paldies! Paldies, turpinam! kandidāts par šo jautājumu iesākumam tiešām vēlos norādīt uz to faktu, ka vienotais tirgus bieži vien ir sadrumstalots. Vai nu negodīgas tirniecības prakses dēļ, vai arī kaut kādu izvirzītu priekš, priekšnoteikumu dēļ, kuras nosaka tirgus operātori. Tas attiec gan uz tiešsaites tirgu, man uz uh, tirzniecību mājās vai ar, uz vietas dalībvalstī vai, ār, vai ārpus tās robeža. Mums ir jāparāds atšķirīgi, uh, jāievēro, kāda ir atšķirīgie uh, segmentēšanās uh, veidi, pamatoties, piemēram, uz diskrimināciju uh, Uh, attiecībā uz valsts piedarību vai uh, uz uh, kādu kredītkarti, kas ir emitēta tikai vienā dalībvalstī vai par pieejas veidiem, piemēram, tikai pa internetu, te komisijai ir jāsniedz savs ieguldījums kopā ar komisāru Barņē jārisina šīs finanšu pakalpojumu un maksājumu iespēju jautājums. Ir noteikumi pakalpojumu direktīvā, kas aicina novērst diskrimināciju pamatojoties uz valsts piedarību vai uzturēšanās vietu. Taču šajā pašā teikumā ir arī minēts, ka tas ir pieņemams tad, ja to pamato objektīvi kritēriji un nav skaidra ietvers, skaidru vadlīniju, kas tad būtu šie objektīvie kritēriji. Tātad būtu jāpievērš mūsu, mūsu uzmanību tam, lai šis ietvars ļautu pieņemt lēmumu, kas ir pamatoti uh, apsvērumi, kas ir nepamatot apsvērumi diskriminācija vienotajā tirgu. Uh, Taču es augstu vērtēju to, ka jūs pievērsāties šim ļoti svarīgam jautājumam vieniet, vienotē tirgu, un nu, mēs komisijā darīsim visu, lai šo jautājumu risinātu. Paldies! Paldies par šo atbildi! Vēl īsi papildu jautājums saka Loki Gāra kungs. Vai pareizi secino jūs sacītā, ka jūs iestātos par maziem vidējiem uzņēmumiem šai jautājumu, jo tas, protams, ir ļoti svarīgi daudziem uzņēmumiem Eiropā? Yes, Jā, paldies. Es domāju, ka mums ir jāpieliek visas pūles, lai e, iekšējais vienotais tirgus darbotos patērētāju interesēs pirmkārt, bet otrkārt arī mazo un vidējo uzņēmumu interesēs, jo lielie uzņēmumi var paši par sevi parūpēties. Tiem ir pietiekam daudz um, uh, Eh, juridisko ekspertu zināšanu un viņi var iedziļināties detalizētā likumdošanas analīzē. Bet Ja mēs nodrošināsim vienlīdzīgus spēles noteikumus attiecībā uz maksājumiem un nediskrimināciju, tad tas noteikti dos labumu arī MVU interesēm un arī, protams, patērētāju interešu aizsardzībā. Paldies, Rūlers kundz, nākamais jautājums. Paldies. Godātais Mimits kungs. Uh, es arī priecājos dzirdēt, ka jūs uzskatāt tieši tiesību īstenošanu jums šķiet viens no svarīgākajiem uzdevumiem. Vienlaikus tas, protams, arī saistās arī ar tirgus uzraudzību. Tirgus uzraudzība ir viens no absolūti centrālām jautājumiem. Jau vairākus gadus mēs gaidījām šādu komisijas priekšlikumu, tagad šis priekšlikums ir mūsu priekšā. Mans kom, man ir konkrēts jautājums. Mēs redzam, ka šis priekšlikums šobrīd galvenokārt balstās uz riskiem, risku novērtēšanu bet diemžēl nekur neparādās īsti definīcija, kas īsti ir risks, riski šajā direktīvā. Tas nav iekļauts. Un vēl līdz ar to arī profilaktis princips, kas līdz šim bija bijis ļoti svarīgs, tāt vispār tu neparādās. Vai jūs katrā ziņā būtu gatavs arī šeit arī kopā mums arī šo tām vēlreiz izskatīt? Piemēram, rotaļlietas. Katru gadu mēs ar to saskarāmies. Uh, Katru gadu ap Ziemassvētkiem parādās jauni skandāli. Tas, protams, reizē arī mm, grauj sabiedrības uzticēšanos tirgus uzraudzībai. Kā mēs varam nodrošināt labāku tirgus uzraudzību un nenonākt atkal kārtējos Ziemassvētkos ar šādu situāciju, kad ir atkal skandāls. Mēs vēlētos tādu novērst, tīri profilaktiski jau. Tad vēl par šiem, ar šiem robežvērtībām. Um, Eiropas kopiena tiesa ir norādījusi, ka Vācijā ir noteikts, protams, šīs robežvērtības ar smagajiem metāliem, bet tomēr šī situācija, vai jūs kā komisārs plānojat uzlabot? Paldies. Uh, thank you very much, Mrs. Du Paldies, Rūlers Kondze, par šo jautājumu. Un jā, Jūs tiešām pieskārāties eh, vienam no eh, galvenajiem jautājumiem, kas uztrauc patērētāju prātus. Tas ir drošums. Produktu drošums, eh, šo produktu drošums patērētāju veselībai un tā tālāk. Es domāju tā, ka ja mēs harmonizēsim Eiropas līmenī riska novērtēšanas metodi, tas neļaus mums būt maksimāli efektīviem uh, Eh, salīdzinājumā ar situāciju, kad šī riska novērtēšana tiks veikta atbilstoši dalībās atbildīgo iestāžu ieskatiem. Bet Eiropas līmenī mēs varētu noteikti uzlabot vadlīnijas un šīs ietvaru norādes, kas attiecās uz riska novērtēšanas kārtību, un bez tam mēs noteikti varētu nodrošināt labāku sadarbību starp dalību valstu tirgus uzraudzības iestādēm, mācoties no labākās prakses, arī identificējot, kas ir labākā praksa, un tiešām apmainoties ar labāko pieredzi, izmantojot eh, šo dalību valstu tirgus uzraudzības iestāžu tīklu. Tāpat vajadzētu uzlabot sadarbību ar attiecīgās nozars pārstāvjiem, izmantojot viņu izpratni un zināšanas. Un liekot viņiem saprast, cik svarīgi ir ražot drošus produktus. Un mūsu jaunajos priekšlikumos mēs esam daudz runājuši par šiem jautājumiem. Tas ir kā uzlabot koordināciju um, dalībvalsts līmenī, kā uzlabot uh, riska novērtēšanu ir priekšlikums izveidot eh, dalību valstu tirgus uzraudzības iestāžu fórumu, ko regulāri tikt šie jautājumi apspriesti, lai mēs varētu nodrošināt drošu produktu vidi Eiropas tirgu. Paldies, Rūlēls kundze. Papildu jautājums. Jūs tomēr precīzi vēl ar vienu neatbildēt uz manu jautājumu par šo risku definīciju manuprāt, būtu ļoti svarīgi panākt uh, vienotu, nevis sadrumstalotu izpratni par riskiem un risku novērtēšanu, bet tas pieprasa arī konkrētu vienotu definīciju, kā likumdošanas pamatu. Jūs tikai pieminējat arī, protams, vēl es vēlētos precīzāk atbildi jums dzirdēt tieši par to, kādā veidā varam panākt spēcīgāku rūpniecības atbildības uzņemšanos, lai sanāk, ka viņi, protams, kopā arī valsts iestādēm uzņem šo atbildību. Paldies! Uh, thank you. Thank you very much. Uh, yeah, uh, safety goes together with science. Jā, liels paldies. Drošums, protams, iet roku rokā ar uh, zinātni, zinātnes sasniegumiem un uh, zinātnieku ieteikumiem. Tas ir vislabākais veids, kā uzlabot riska novērtēšanu un kā identificēt šos riskus vai iet runa par atsevišķiem elementiem vai ķimikālijām vai produktu um, tehnisko raksturojumu. Tieši tādēļ riska novērtēšanas uzlabošana nozīmē arī zinātnīsko sasniegumu ietekmes uzlabošana. Un tieši pie tā strādā arī komisijas dienestu un ekspertu grupas. Mums noteikti būtu jāturpina strādāt šajā virzienā, lai mums būtu atbilstoša un pienācīga riska novērtēšanas sistēma, ko labāk varētu izmantot arī dalībvalstu līmenī. Tas noteikti ir ceļš, kas ejams, un mm, es noteikti varu apliecināt, ka es arī ņemšu līdzdalību šajos pasākumos. Paldies, un tagad Bilankungam vārds. Uh, komisāram kandidāta e, kungs. E, mūsu politiskās grupas vārdā gribētu apsveikt jūs e, jaunajā amatā, bet savās atbildēs jūs rakstījāt, ka jūs noteikti gribat, lai iekšējais vienotais tirgus dotu labumu patērētājiem, ka tā būs viena no jūsu galvenajām prioritātēm. Kādus konkrētus labumus un ieguvumus jūs veicināsiet un kā jūs to darīsiet un kad? Paldies! Thank you very much, Mr. Bilan. Uh, yes, indeed, single market as we repeated. Jā, paldies. Kā jau es teicu vairāk kārtīgi, vienotajam tirgum ir jāstrādā patērētāju interesēs. Ir likumdošana par vienoto tirgu, ko parlaments Un šī komiteja ir jo īpaši virzījusi, un patiesībā šīs likumdošanas nosaukums Single Market Act nāk no jūsu komitejas. Es uzskatu, ka patērētāju aizsardzības politikas galvenais virzošais spēks ir patērētāju aizsardzība un vienotais tirgus. Tieši tādēļ es eh, gaidu iespēju lai varētu uh, realizēt uh, šīs tālajošās Eiropas Savienības iniciatīvas, vai tā būtu, vai tas būtu Eiropas semestris vai Eiropas attīstības stratēģija 2020, mums vajadzētu skatīties uh, daudz tālāk nekā tikai matemātiskie aprēķini par ekonomikas izaugsmu. Mums vajadzētu vairāk šīs lietas skatīt patērētāju perspektīvā. likums par vienoto tirgu aicina realizēt konkrētus pasākumus 12 dažādās jomās - patērētāju pol aizsardzības politika un patērētāju interešu aizsardzības pasākumi nav vienīgie. Tā ir tikai viena 12. daļa no tiem pasākumiem, kas būtu jāveic, lai uzlabotu vienoto tirgu. Katrā ziņā es uzskatu, ka tā ir horizontālā politika, kas noteikti varētu dot būtiski ieguldījumu vienotā tirgus uh, veiksmīgai darbībai, un tādēļ es domāju, ka vēl daudz konkrētu pasākumu būs veicami, un esmu pārliecināts, ka tas noteikti nodrošinās to, ka šis vienotais tirgus strādā patērētāju interesēs un ka patērētāji ir visu šo pasākumu centrā. Bilankungs, papildus jautājums. Jā, paldies, komisāra kungs. Kā jūs iesaistīsiet dalībvalstis? un eh, Eiropas parlamenta deputātus eh, tajā, ko jūs nu pat aprakstījāt. Kā jūs sadarbosieties ar dalību valstīm, lai patērētāju intereses eh, tiek realizētas visās rīcība politikās, it īpaši nākamā gada Eiropas parlamenta vēlēšanu kontekstā, un kādas konkrētas rīcība politikas pēc jūs domām varētu tikt izmantotas, lai uh, mēs tiešām reāli varētu palīdzēt patērētājiem. Paldies par šo papildus jautājumu. Es jau uzsvēru, cik svarīgi ir koordinēt un saskaņot rīcību eh, visām tām pusēm, eh, no kura darbības ir atkarīga veiksmīga eh, patērētāju interešu rīcība politikas realizēšana. Katrā ziņā es noteikti netaupīšu pūles, lai pastāvīgi uzturētu kontaktus ar dalību valstu atbildīgajām iestādēm, tām, kas ir atbildīgas par tirgus uzraudzību, patērētāja interešu aizsardzību un tiesību sargājušām iestādēm, lai saskaņot šo iestāžu darbību. Es uzskatu, ka šī ir rīcība politika, kurai ir jābūt proaktīvai. Mums nevajag gaidīt, kamēr kaut kas notiks. Un mums eh, nevajag gaidīt, kamēr dalībvalsts uzsāk Eiropas uh, likumdošanas uh, transponēšanu un tad rīkoties. Vai arī gaidīt, kamēr viņi izdomās, kādas būtu labākās sadarbības metodas patērētāju interešu aizsardzības jomā. Nē, Mums ir jārīkojas proaktīvi. Tas nozīmē regulāri jāuztur kontakti ar dalību valstu atbildīgajām iestādēm. Nevis jāveido iespējas, ka kaut kas notiek Eiropas līmenī, bet kaut kas pavisam cits notiek dalību valstu līmenī. Ļoti svarīgi ir sinerģija un miedarbība. Paldies! Un visbeidzot, koordinātoru raundu noslēgumā došu vārdu Paskas kungām no EFT grupas. Nē, es atvainojos, saku priekšsēdētājs. Eh, de Jonga kungs tagad un pēc tam Paškas kungs. De Jonga kungs, lūdzu. Um, meneer Mimika, deze commissie IMCO heeft in het Europees Parlement de grootste moeite. Paldies. IMCO komiteja Mēs, protams, darīsim visu, lai nodrošinātu to, ka patērētā politika tiek pamatīgi arī koordinēta. Jūs pārstāvat mazu valsti, jūs šobrīd esat komisāra kandidāts no mazas valsts, un, manuprāt, jums ir ļoti svarīgi, ka jūs arī turpmāk darbosties un nodrošināt ciešu sadarbību ar komisāriem Krūzu un Redingu. Kā jūs to redzat? Šādi iespējams ciešāku sadarbību virzot kopīgi patērētāju aizsardzības politiku. Uh, un kā jūs nodrošināt, ka visi tiesību akti ir tieši saskaņoti, ka jūs arī konsultēties ar patērētāju eh, aizsardzības organizācijām. Mēs vēlētu dzirdēt no jums tādu apņemšanos arī visu laiku un risināt dialogu ar patērētāju aizsardzības organizācijām. Kā šo pēc nospiedumu un kas nodrošinātu arī tādu organizāciju ietekmi uz likumdošanas procesu. Paldies, Dievam, kungs, par šo jautājumu. Gatavojoties sanāksmēji sarunā ar jums, es arī izanalizēju, kuri būs šie citi komisāri, kuriem būs vistiešākā sadarbība, lai nodrošinātu, ka patērētāju aizsardzības politika tiek izcelt kā a, svarīga a, politika kopējā Eiropas politiku a, klāstā. Un mēs, protams, arī skatījāmies kopējo tālāk likumdošanas procedūru ar parlamentu, un es te saskaitīju kopā sanāca 11 komisāri, kas tiešā vai netiešā veidā ir uh, saistīti ar patērētāju politiku. Komisijas līdzinājums darbs stils ir, protams, ļoti horizontāls. Un nav tāda viena, tikai viena vertikāla politika, kuru var teikt, pilnībā atbild tikai un vienīgi viens komisārs. Uh, Te daudzās jomās ir tieši savstarpēja atkarība, saikne. Un uh, patērētāju aizsardzības politika absolūti ir horizontāla. Tad arī jau no paša sākuma es vēlos vienmēr arī aktualizēt uh, pat no in, sākotnēs institīvas līdz pat arī īstenošanas fāzē. Vienmēr ir cieši sadarbība ar visiem citiem komisāriem. Bet svarīgākais ir, protams, ka paši iedzīvotāji labāk izprot patērētāju politiku, un, uh, manuprāt, tas ir pats svarīgākais uzdevums - palīdzēt iedzīvotājiem saprast patērētāju aizsardzības politikas patieso mm, mērķi un palīdzēt iedzīvotājiem arī saprast tās ieguvumus. Tā es to redzu arī runāt par sadarbību komisijas ietvaros. Paldies! Paldies, papildu jautājums, Dion kungs. Jā, es saprotu, jums ir ļoti labs nolūks, bet jāatzīst, ka šī kā atbilde tomēr, diemžēl, tāda, nu, nekonkrēta. Parunāsim precīzāk. Piemēram, pasažieru tiesības. Par to atbild šobrīd Kalas kungs. Bet tā kā mēs runāsim par patērētājiem, un viņiem būtu svarīgi, lai viņiem vienmēr tiktu nodrošināt savas tiesības neatkarīgi un izvēlētā transporta veidam. Es baidos, ka šobrīd komisija piedāvā ļoti sadrumstalotu priekšlikumu attiecībā uz pasažieru tiesībām. Kā jūs nodrošināsiet, ka arī šajā ziņā tiek ievērots pasažieru un patērētā tiesības, un ko jūs varētu teikt Kauskungam? Paldies par šo precīzu jautājumu. Mēs esam tieši jautājumu pārunājuši arī Kalaskungu. kungu par to, kādā veidā varam nodrošināt arī spēcīgāks mm, pasažieru tiesības, kā nodrošināt arī šo jau līdzinējo tiesību precīzu ievērošanu. Un kāds arī varētu būt turpmākās institīvas vienotai pasažieru tiesību aizstāvībai. Tā kā, nu, tas ir man arī personīgās interesēs, un es par to arī strādāšu. Jo man pašam bija problēmas ar to, ka ar savu bagāžu, kad uh, bija problēmas lidostā, Briseles lidostā tieši, un es nezināju, kā lai šodien es labāk rīkojos, tas ir konkrēts piemērs. Tātad jānodrošina skaidrs, eh, kā rīkoties tādās situācijās, kad nav īsti pat, eh, nu, tā kā pazaudēt bagāžu, bet tā ir kaut kur iesprūdusi un līdz to. Tā kā mm, ir jāskatās, lai mēs visiem varētu skaidri pateikt, kāda ir rīcība un kādā, kādas ir tās procedūras, kuras jau var patērētāji pieprasīt un ievērot. Nu, ko, man liekas, es jau tad var teikt, ka jau jautājums ar personīgo interesētību. Paskas kungs. Paldies. Godātais Mimīts kungs. Pirmkārt, es vēlos sveikt arī jūs un nu, visus Horvātijas iedzīvotājus un skatu, ka jūsu pievienošanas Eiropas Savienībā ir nākamais solis mūsu nākotnē Eiropā. Nu, mums katrā ziņā svarīgākais jautājums nākamais, kas jums būs jārasina, tieši būs patērētāja aizsardzības. Ko jūs konkrēti plānojat darīt? Paldies par laipniem vārdiem, uh, sveicot Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienībā un jums labu vēlējumiem mūsu līdzdalība Eiropas Savienībā, Eiropas ģimenei. Tas ir bijis mūsu mērķis daudz gadu garumā. Un tā tas sev pietuvojies tā īstenošanai. Nu, kā var uzlabot Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīvi, reiz arī Horvātijas iedzīvotāju dzīvi, pavisam drīz jau Eiropas patērētāju aizsardzības ziņā? Nu, tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem Eiropas patērētāju aizsardzības politikai. Tādēļ mums ir svarīgi nodrošināt arī līdzinējo tirgus aizsardzības līmeni, mm, drošības līmeni, lai patērētu apzinātos savas tiesības, tās izmantotu, un arī būtu attiecīgās iestādes, kas uzrauga tirgus uh, tiesību ievērošanu. Nu, un tad vēl mums jāpanāk, ka patērētā politika ir saskaņot ar visām citām politikām iekšējā tirgū. un arī būtu saskaņot visi tie pasākumi, kas ir vēsti uz iekšā tirgus uh, reālo funkcionēšanu. Un es jau arī esmu iepriekšējais atbildes uz to, kādā veidā esmu plānojis ciešāku sadarbību ar komisāru Redingu, lai nodrošinātu šo tiesību ietvaru. un ja es tikšu apstiprināts amatā, es tieši jau piedāvāju arī konkrētu priekšlikumu patērētāju tiesību nodrošināšanai konkrētās rīcības Eiropas un arī nacionālajā līmenī. Paldies! Paldies jums par jūsu atbildi! manuprāt, būtu viens ļoti svarīgs priekšlikums, kas jāatrisina ļoti strauji un izlēmīgi, tātad strīdu atrisināšana, konflikta atrisināšanas veids. Kā jūs plānojat virzīt tālāk šo jautājumu? Jā, katrā ziņā. Te būtu ļoti svarīgi nodrošināt informāciju precīzu. Uh, mm, informāciju patērētājiem, nevis viņiem varbūt tur nogremdējot milzīgi informācijas jū, jūrā, bet vienkāršā saprotamā valodā izskaidrot viņiem, kāds ir patērētāja tiesības. Tā ir ļoti svarīga um, daļa no um, plānotām darbībām. Un es domāju, ka šis strīdus atrisināšanas mehānisms, tas ir viens no uzdevumiem, kas man un inicitīvām, jā, kas arī ir viens no saraksta. Un nodrošināt efektīvas politikas pasākums. Paldies, līdz to esam izmēruši tādu koordinātoru jautājumus. un vēlos arī pateikt komplimentu visiem deputātiem, kas diezgan precīzi ievēro savus um, jautājumus, uzlieku laikus. Vienlaikus komisāri jums arī varbūt jums signalizēšu ar āmuru sitienu, uh, lai jūs zinat, ka jums arī atvēlētais atbildes laiks ar vietas beigām. Lai mums nesanāk, ka beigās nav vairs uh, laiks pietiekami. Tagad nākamie runātāji. Uh, Žuvākungs, uh, Pankos kungs, uh, Plenkovičs kungs no Horvātijas un Tūnas kundze. Sāksim ar Žuvānu kungu. Vienas minūtes jautājums, lūdzu. Komisārkungs, arī es no savas puses jūs sveicu un aicinu un arī apsveicu jūs valsts ar iestāšanos Eiropas saimnībā. Pievēršoties Gephards kundzes jautājumā par uh, kolektīvo tiesībā sardzību, 2012. gada februārī parlaments izveidoja šādu sistēmu, un šī sistēma ir nepieciešama, jo patērētājiem ir jābūt aizsardzītiem, jo aizsargātiem, jo nacionālā tiesību sistēma ir ļoti atšķirīga. Tātad jūs esat atbildējis jā šādai sistēmai ar diviem priekšnoteikumiem. Pirmkārt, uh, ka tas aizsargātu patērētāja tiesības. Tam mēs piekrītam. Jā, tas ir pamatprincips. Un otrais priekšnoteikums no jūsu puses ir šāds, ja tiek ievēroti nacionālie tiesībā. Ļoti pieklājīgi atļaušos jums sacīt, ka šeit mēs pastāvīgi cīnāmies ar nacionālajiem tiesību aktiem jau sen ir jānosaka kopīgi standarti. Tātad jautājums ir par šīm, šiem aizsardzības mehānismiem vai, piemēram, vidas aizsardzības jomā arī var būt kolektīva aizsardzība. Thank you. Thank you very much, Mr. Jovan. Liels paldies, Žavēna kungs. Paldies, ka atgriezāties pie kolektīvo tiesību aizsardzības jautājumi, jo tas ir svarīgs jautājums patērētāju uzticēšanās veidošanai un patērētāju politikai vispār. Vēlreiz lūdzu jūs izpratni, jo man ir grūti šeit eh, sīkāk runāt par priekšlikumiem, kurus komisija vēl nav pilnīgi pabeigusi. Taču varu atkārtot, jā, es esmu par visaptvarošu, koherentu, horizontālu pieju, kas rūpētos par patērētāju aizsardzību, konkurenci, vides aizsardzību, labākās prakses paraugiem nacionālajās tiesiskajās tradīcijās. Ja šāds priekšnums tiks apstiprināts, ir nacionālās tiesiskās tradīcijas saistībā ar kolektīvo aizsardzību, uh, Un šīs tradīcijas apliecina to, ka tiesāšanās problēma pārāk plaša, tiesāšanās problēma varētu tikt uh, novērsta ar šādu kolektīvo aizsardzības praksi. Tā tad mums ir jāsmeļas iedvesma uh, no uh, nacionālajiem tiesību aktiem izstrādājusi savu kolektīvo tiesisko aizsardzības priekšlikumu. Es gribētu norādīt, ka mums ir jābūt realistiski noskaņotiem. Mums ir jāievēro uh, juridiskās tradīcijas visā Eiropā un jāspars, jādodas uz priekšsoli pa solim, pamazām nodrošinot, ka mēs panāksim stabilu mērķi. Tātad šis priekšlikums neatrisinās visas bāžas, visas gaidas taču darīsim visu, kas mūsu spēkā, spēkos, lai to risinājumu padarītu pēc iespējas realistiskāku. Paldies, priekšstādātāja kungs. Komentārs tātad Nacionālo tiesību aktu ievērošana ir absolūti nepieciešama. Taču gribētu tikai norādīt, ka dažkārt tas tiek izmantots kā alibi, lai nevirzītos tālāk Eiropas eh, harmonizācijas procesā. Mans jautājums ir pavisam vienkārši. Es saprotu, ka tas ir tehniski un grūti uz to atbildēt, taču mums visiem ir jāsaprot, piemēram, šeit, tāpat kā ASV, mēs esam paredzējuši, eh, paredz, eh, iekļaut tādu kā kompensāciju Es gribētu zināt, vai jūs būtu pār šādu kompensāciju kā sodu mēru vai nē. Again, you are definitely trying to... Uh, arī šai gadienā jūs mēģinat panākt pavisam skaidru komisāra amata kandidāta ieskat par šo uh, jūtīgo jautājumu. Tad šis jautājums tiešām ir jāskata taktiski, eh, jo tas ir daļa no visa ietvara. Tāpēc mēģinot būt drusku precīzākam. Mums ir jāapzinās, ka mums jāstrādā kopā. Proti, lai izvairītos no tādas kā sodu, tādiem kā sodu pasākumiem pret Eiropas kolektīvās tiesība aizsardzības modeli. Un es kā patērētāju aizsardzības komisārs, patērētāju politikas komisārs, tiešām uzskatīšu par būtisku manu darba procesu sadarbībā ar visiem tiem, kas strādās pie šī kolektīvās aizsardzības mehānisma Eiropas līmenī. Lielas paldies! Un tagad Antonija Korēde Kampas, paldies priekšsēdētāji! Esat sveicināts komisāra amata kandidāts, sveicam jūsu valsts Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Es arī biju IMCO delegācijas sastāvā jūsu valsti. Runājot par konsolidāciju enerģētikas tirgu, mans jautājums saistīts ar enerģētiku. Tātad cenas ar vien pieaug, un šī tendence tuvākajos gados tikai vairosies. Mēs zinām, ka tiešā un netiešā nodokļa aplikšana skar visvairāk uh, tieši patērētājus, un eh, šīs maksas eh, arvien pieaug tieši mazājiem patērētājiem. Eh, vienotajam enerģetikas tirgum ir jādarbojas patērētāju labā. Tātad kādi pasākumi būtu īstenojami, lai veicinātu cēnu caurskatāmību un vienkāršot enerģētikas rēķinus, kas Eiropas Savienībai kopā ar dalībvalstīm būtu darāms, lai aizsargātu līdz šim neaizsargātās patērētāja grupas. Paldies! Paldies! Turpina komisāram at kandidāts par šo jautājumu. Šis jautājums nedien ietekmē mūsu dzīvi ikdienā un jo īpaši daudzas patērētājas, kas izmanto elektrību un dabas gāzi. Pat labāk norisinās divi procesi enerģētikas tirgu. Viens process ir saistīts ar uh, enerģētikas cenu pieaugumu, tāpēc, ka pieaug degvielas cenas, tāpēc, ka ir plašāks investīcijas atjaunīgajos enerģijas avotos un ir citas prasības saistībā, piemēram, CO2 izmešu samazināšanu, arī tas izmaksā. Un operatoriem tirgu ir šādas izmaksas. Šajā kontekstā mums ar vienu ir jārūpējas par to, lai mazumtirzniecības cenas enerģētikas jomā atbilstu vairumtirzniecības eh, ražošanai. Tātad mazā, mazumtirzniecības cenas nedrīkst pieaug, pieaugt vairāk nekā tas objektīvi nepieciešams ņemot vērā vairumtirzniecības cenas. No otras puses ir trešā enerģētikas pakotne, Šis process ir virzīts uz to, lai enerģētikas tirgus kļūtu konkurētspējīgāks un pievilcīgāks patērētājiem. Mums ir jāizmanto eh, visi labumi, eh, kas var izrietēt no trešās enerģētikas pakotnes. Ir labumi, kas var izrietēt patērētājiem. Ja šai jomā jau ir īstenotas eh, vairākas darbības, lai uh, izveidot visaptvarošāku, saprotamāku rēķinu izrakstīšanas procedūru patērētājiem. Tā bija daļa no šī tīkla procesa. Un komisijas dienesti sadarbojas ar enerģētikas piegādātājiem, un mums būtu arī jāizpētīja kuras nozares ir neaizsargātas tirgū, jo īpaši enerģētikas tirgū. Paldies! Paldies, komisāra kungs! That, uh... Tomēr mēs zinām, ka ir nacionālie regulātori un arī uh, centrālā regulēšanas aģentūra. Kāda jūs skatījumā ir nacionālās enerģētikas aģentūras loma? Uh, saistībā ar Eiropas Savienības regulējošo aģentūru šī tirgus uh, saskaņošanai un kā šī loma varētu nākt par labu patērētājiem? Uh, the, the, the, the role and the... Jāsaka, ka dalību valstu energoregulātoru lomu pastiprina trešā enerģētikas pakotne. Jāsaka, ka šī pakotne paredz e, palielināt viņu ietekmi un uzlabot resursu nodrošinājumu, lai patērētāji intereses vairāk tiktu ņemtas vērā e, viņu regulējošajās aktivitātēs, ne tikai domājot par tehniskajiem aspektiem, kas saistīti ar operatoru pakalpojumu sniedzējiem, bet lai enerģētikas tirgū un ja tīpaši konkurētspējīgā enerģētikas tirgu tiktu ņemtas vērā patērētāju intereses un tiesības, lai patērētāji vieglāk varētu salīdzināt um, dažādu pakalpojumu tarifus un piedāvājumu. Un mēs uzskatām, ka šai, šīm iestādēm ir jābūt tādām, kas spēj reāli uzraudzīt konkurences tirgū un nepieļautu konkurences eh, samazināšanos šajā jomā. Paldies! Nākamais Plenkovičs kungs, un es gribētu tātad dot vārdu Plekoviču kungam, kurš ir eh, Horvātijas novērotājs no tāds partijas grupas. Paldies, Harbor kungs! Uh, es gribētu sveikt eh, Mimits eh, kungu, kurš ir eh, komisāra amatam izvirzītājs no Horvātijas. Es gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis par divām tendencēm, kas ir vērojams patērētāju aizsardzības politikas kontekstā. Uh, Eiropas komisija un jūsu priekšgājēji ir pauduši atbalstu tam, ka patērētājiem ir jādod vairāk ietekmes iespējas salīdzinājumā ar uh, klasisko patērētāju īpašu aizsardzības sistēmu. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai patērētājiem vajadzētu nodrošināt eh, labāku izglītošanu par viņu tiesībām, lielāku piekļuvi informācijai, lai viņi varētu uh, sekot savu tiesību ievērošanai un nodrošināšanai. Paldies, un es izmantošu šo iespēju atbildēt uz jautājumu horvātiski, kas tika uzdots arī horvātiski. Tātad, jā, patērētāju lielāka pilnvarošana un uh, lielākas ietekmes uh, nodošana patērētājiem noteikti ir jaunā tendence, kas ir vērojama patērētāja interešu aizsardzības rīcība politikā. Un es runāju par uh, to programmu, kas ir izstrādāta patērētāja interešu aizsardzībai Eiropā un tur ir iezīmētas vairākas galvenās aktivitāšu jomas, un nav pārsteigums, ka tūlīt pēc drošības, kas ir iekļautā patērētāju aizsardzības politikas pirmajā pīlārā, ir otrais pīlārs, kurā ir iekļauti tie pasākumi, kas domāti, lai uh, dotu vairāk uh, iespējas patērētājiem ietekmēt šo rīcību politiku. Un es noteikti darīšu visu, lai vēl vairāk pastiprinātu patērētāju pilnvaras. Un tas noteikti maina šo smagumu centru um, patērētāju interešu aizsardzības rīcību politikā, liekot apzināties to, cik svarīga ir šī patērētāju informētība, un cik svarīgi ir patērētājiem pašiem arī izprast to, ka viņi spēj paši veicināt gan izaugsmi, gan kvalitātes uzlabošanu. Un e, šādu izaugsmi mēs nevaram sagaidīt, ja attiecīgi mēs neidosim vajadzīgos instrumentus un tiesisko atbalstu patērētājiem, lai viņi savus tiesības varētu pilnvērtīgi aizstāvēt. Un tieši tā es redzu savu lomu. Es uzskatu, ka es esmu tas, kurš patērētājiem um, dod iespēju uh, ietekmēt šo rīcību politiku pašā augstākajā līmenī. Paldies! Uh, kā jūs definētu to, ko mēs saucam par mazaizsargāto patērētāju grupu. Kā jūs nodefinētu šo grupu? Vai tas būtu patērētājs, kurš ir nepietiekami izglītots, kurš varbūt atrodas tajā vecuma grupā, kad viņš neapzinās savas tiesības, vai arī tā būtu persona ar invaliditāti vai persona, uh, kura nespēja izprast un saprast savas tiesības. Tātad, kā jūs nodefinētu šo mazaizsargāto patērētāju? Paldies! Paldies par jautājumu! Eiropas patērētāju aizsardzības darba kārtība iezīmē uh, divas darbības tendences vai virzienus. Viens tātad ir ilgtspējīgs patēriņš, ilgtspējīga patēriņa nodrošināšana, un otrs virziens ir uh, mazaizsargāto patērētāju interešu aizsardzība. Tie ir tie patērētāji, kuri kaut kādu iemeslu dēļ pilnā mērā nevar līdzdarboties un iesaistīties Eiropas Savienības vienotajā tirgū. Šo patērētāju intereses būtu jāņem vērā it īpaši, arī tīri tehniski, un šo patērētāju intereses ir jāskata kopainā. Eiropas komisija drīz sāk strādāt pie pētījuma, kam vajadzētu nodefinēt šo neaizsargātību dažādos tirgus segmentos, vai tas būtu enerģētikas tirgus, digitālais tirgus, finanšu tirgus. Un es domāju, ka Tas dos mums ļoti labu pamatu tām, lai izstrādātu pasākums un priekšlikumus e, šādu patērētāju interešu aizsardzībai. Paldies, Šalda Mozers kundze! Paldies un e, sveicu Mimikas kungu! Man ir divi viegli jautājumi. Pirmkārt, vai jūs atbalstīsiet manu priekšlikumu minēt šo piesardzības principu e, patēriņu, patēriņu produktu drošuma regulā. Un otrkārt, attiecībā uz uh, normu piemērošanu daudz dalību valsts atpaliek, un vai jūs uzdrīkstēsties kontaktēties ar dalību valstu atbildīgajiem ministriem, lai viņi rīkotos aktīvāk un labāk piemērotu patērētāju tiesību aizsardzības normas? Paldies, Šalda Mozers kundze, man vienmēr ir bail no viegliem jautājumiem, bet šoreiz tas daļēji nav attaisnojies par laimi. Kas attiecās uz normu piemērošanu? Uz patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanas normu piemērošanu. Es centīšos būt maksimāli proaktīvs, lai patērētāju tiesības tiktu aizsargātas. Es aktīvi uzturēšu kontaktus un regulāri tikšos ar dalību valstu atbildīgajiem ministriem un iestādēm, lai uzzinātu, kas ir galvenie šķēršļi un problēmas īstenojot vienoto tirgu attiecīgajās dalību valstīs. Uh, un uzklausīt, kāda ir viņu labākā pieredze, ko varētu izmantot uh, Eiropas Savienībā iekšējā tirgus uzraudzības jomā. Tirgus uzraudzības pakotne, kas patreiz uh, tiek uh, gatavota uh, līdz likumdevēju mm, procedūras ietvaros, Es redzu, ka šī pakotne ļaus uzlabot dalību valstu atbildīgo iestāžu rīcības spēju, ja tā varētu teikt, jo viņiem līdz ar to būs likumīgas tiesības veikt eh, iepriekš nepaziņotas pārbaudas ražotnēs, viņiem būs tiesības uh, iepriekš nepaziņojot, eh, veikt kontrols un pārbaudas, viņiem būs tiesības uzlikt sodus tiem, kuri neievēro eh, regulās noteiktās normas. Tā kā šajā kontekstā šīs normu piemērošanas aktivitātes ir lielā mērā atkarīgas eh, no dalību valstu atbildīgo iestāžu rīcības. Šatmauzers kundz, paldies, bet jūs neatbildējāt, vai jūs atbalstīsiet manu uh, aicinājumu uh, minēt uh, šo piesardzības principu patērētāju tiesību aizsardzības regulā. Atbilde. Es noteikti esmu gatavs debatēt un apspriest šo jautājumu, lai uh, atrastu vislabāko kompromisu, ņemot vērā jūsu komitejas vai citu komiteju uh, ierosinātos priekšlikumus attiecībā uz komisijas sagatavoto projektu uzlabošanu. Un es esmu gatavs izvērtēt jūsu priekšlikumu visus aspektus un detaļas un meklēt kopsaucēju un ja jūsu priekšlikums būs tāds, kas būtiski uzlabos uh, tirgus uzraudzības vidi dalībvalstīs, tad noteikti es atbalstīšu šādu jūsu priekšlikumu. Paldies! Paldies, Tūnas kundz, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāja! Uh, Jūs, kungs, runājāt par to, ka jūs gribat uh, uzlabot um, tirdzniecību tiešsaistē, un Paškas kungs uzdeva jautājumu par to, ko jūs darīsiet, lai uzlabotu patērētāju strīdus atrisināšanu. Es uh, saprotu, ka nav naudas šo instrumentu īstenošanai. Uh, Eh, tas ir alternatīvo eh, strīdu atrisināšanu eh, online tirsniecības gadījumos. Un šeit būtu jādomā gan par patērētāju, gan uzņēmumu interešu aizsardzību tiem, kuri darbojas internetā, un tas ir svarīgi IMCO komitejai, jo mums ir bijuši daudz tikšanās ar Eiropas komisijas pārstāvjiem, un ņemot vērā saņemto informāciju, mēs redzam, ka šīs izmaksas tiek aplēstas miljonu, vairāk miljonu, un tagad ir gandrīz 8 miljonu gadā, lai nodrošinātu šīs sistēmas darbību un mēs zinām, ka ir ļoti daudz patērētāji, kas jau gaida uz šo problēmu atrisināšanu. Tā kā mēs redzam, ka šo instrumentu e, īstenošana ir problēma. Es saprotu, ka jūs vēl neesat par to atbildīgs, bet kā jūs grasties atrisināt šo situāciju? Paldies! Paldies, Tons kundze, par šī jautājuma uzdošanu. Ņemot vērā ierobežoto laiku, es daļēji varbūt izlaidīšu atbildi jautājumā par alternatīvo strīdus atrisināšanas kārtību. Es zinu, ka jūs esat īpaši interesēti šajā jautājumā, un es jau sagaidīju, ka jūs uzdosiet šo jautājumu. Eh, bet atbildot, jāsaka, ka E, šīs platformas un mehānismi, kas ļautu atrisināt strīdus interneta tirdzniecības gadījumos, ir un būs e, svarīgs elements e, komisijas priekšlikumā par patērētāju interešu aizsardzības rīcību politiku. Un mēs gribētu, lai visa šī koncepcija uh, Eh, strādāt, un tam vēl ir laiks gads, pusotrs vai divi, bet mums ir nepieciešama platforma, kas darbojas internetā, kas ir pieejama visās valodās. Un, lai sagatavot šo platformu, ir nepieciešams finansējums. Es gribētu teikt, ka mums patreiz vēl nav īsti skaidrs, uh, vai ar esošiem finanšu līdzekļiem mēs varētu pilnībā nodrošināt ODR platformas darbību. Mēs noteikti darīsim visu, lai nodrošinātu programmatūru, tehnisko daļu ODR platformai, bet mēs joprojām strādājam pie tā, lai samazinātu finansiālo ietekmi, kas ir saistīta ar cilvēka veiktu tulkošanu šai platformai, lai tā funkcionētu visās valodās. Un mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, vai nu izmantosim līdzekļus no patērētāju programmas, vai arī izmantosim eh, citu līdzekļu programmas, lai nosektu izmaksas, kas ir saistītas ar cilvēku veiktu tulkošanu ODR platformas vajadzībām. Un mēs paļaujamies uz izpratni, sapratni un parlamenta pienesumu, lai eh, šī patērētāja programma uh, un eh, tās finansējums eh, saglabātos komisijas piedāvātajā līmenī. Paldies! Jā, paldies par šo atbildi, bet es gribēju zināt, kad tas notiks. Mums būtu vajadzīgi termiņi, jo tas ir temats, kas nodarbina mūsu prātus. Un eh, jūs runājāt par to, ka varētu samazināt izmaksas, dažādu dienestu funkcionēšanas izmaksas, piemēram, Eiropas patērētāju centri daļēji pārklājas ar to, ko dara uh, Eiropas uzraudzības, uh, patērēt uzraudzības centrs, tirgus uzraudzības centrs. Patiesībā iet runa par uh, divu ģenerāla direktorātu darbu pārklāšanos un patērētājs Eiropas tirgu um, var atrast informāciju dažādos centros, beigās viņš ir apjucis un izklausās tā, ka patēr, komisija dzīvos citas planētas un ne kā patērētājs. Es gribētu dzirdēt, kāda ir jūsu priekšlikuma, lai to visu vienkāršotu. Paldies! Paldies par šo papildus jautājumu, kas noteikti atkal sasaucas ar ODR platformas finansēšanu. Lieta, ko varu jums solīt, ir saistīta ar ODR platformas funkcionēšanu un sadarbspēju visās valodās. Un tas ir uzdevums, kas mums ir jāveic kopīgi visiem komisijas dienestiem kas attiecās uz uh, laika termiņiem. Protams, tas būs atkarīgs no finansējuma apjoma, no programmām, ko varēsim izmantot, un tādējādi vai citādi mums eh, būs jāvienojas par šīs platformas finansēšanu, un līdz 2014. gadām tas ir termiņš, kas ir pieminēts arī patērētāju uh, aizsardzības darba kārtībā, mēs darīsim visu, lai ievērotu šo termiņu. ODR platformas palaišanai. Paldies! Līdz ar to esam noslēguši otro jautājumu raundu no IMCO komitejas, un tagad es sveicu mūsu vidū Kristu Klās, kas ir vides eh, komitejas vice eh, priekšsēdētāja, un sveicu arī viņas kolēģus. Un tagad uh, došu iespēju Kristai turpināt vadīt eh, šo daļu, bet es sekošu laikam. Krista vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Godātais eh, Malcolm Harbour. Arī vidas komiteja arī interesēta uh, uzdot jautājumus komisāru kandidātam jo jums arī būs atsevišķās kompetences jautājums par vīdi, par patērētāju aizsardzību, par veselības aizsardzību tādā ziņā arī. Un, um, jau iepriekš arī atbaldot jautājumu mēs dzirdējām, kā jūs pats arī uzsverat, cik svarīgs jums ir šis jautājums un kā jūs to redzat, kā ļoti horizontālu jautājumu. Uh, Un arī tādēļ mēs, kā arī no vidas komitejas, arī vēlamies šeit uzdot tās jautājumus, jo jūs arī kompetences joma tieši mūs arī skars tieši, kas arī attiecas uz kosmetikas produktiem, produktu nekaitīgumu, drošumu un daudz citu jautājumu. Tas vidē būs ļoti vidas komitejai tiešajā arī mm, kompetencē. Arī mēs gribam dzirdēt, kā jūs plānojat to jautājumus virzīt un kāda ir jūsu motivācija ikdienā strādāt pie šiem jautājumiem. Un mēs arī te būsim jūs sabiedrotie, un mēs arī, protams, no savas puses arī daudz ko uh, teiksim, un mēs ceram, ka mums būs laba sadarbība. Tā mums arī jāvei, tā mums arī uzticēta, un, un mēs ceram, ka jūs, kā arī, kad būs apstiprināts savā amatā, ar mums sadarbosties. Šodien mums ir trīs jautājumi, un tagad došu vārdu uzreiz. Uh, tautas partijas koordinatoram Rihardam Zēberam, pēc tam Dagmāra Rotai Berendē un tad Pēteram Līzem. Lūdzu, Pēter. Paldies, priekšsādātāji, godātais komisāra kandidāta kungs. Es vēlos atsaukties uz diviem būtiskiem likumdošanas priekšlikumiem, kas šobrīd ir absolūti prioritāri arī viduskomitejā, un mēs ceram, ar jums ir labi sadarbosimies. Tas ir pirmkārt um, tas ir medicīnas ierīces un IVD uh, ierīces. Mēs, protams, vēlamies nodrošināt pār, uh, patērēto aizsardzību arī medicīnas jomā. Mēs vēlamies arī jums precīzi dzirdēt no jums, kā jūs plānojat sasniegt šo direktīvu regulu uzstādītos mērķus. Vai jūs arī piekrītat, ka nedrīkst. Um, kādus akcentus jūs liksiet, vai šeit tirkus atļaujas izsniegs Eiropas iestāde vai nacionālās iestādes? Uh, Un tālāk par IVD ierīcēm mēs aicinātu jūs tomēr precizēt, kā jūs vērtējat. Mēs uzskatām, ka jāpanāk lielāka vienprātība. Komisijas priekšlikumā tas tā īsti neparādījās. Kā jūs šo jautājumu tālāk vērtējat un kā jūs domājat pie tā tālāk strādāt? Paldies, doktor Līze. Jā, es arī ļoti labprāt sadarbošos arī ar NV komiteju daudzajos jautājumos, kas tieši ir saistīti ar medicīnas ierīcēm, par arī IVD diagnostiku, par kosmetikas produktu nekaitīgumu un par visiem jautājumiem, kas saistās ar arī patērētāju politiku un ilgspējīgu patēriņu. Es te varētu arī vēl uzsvērt par cits joms, kur mūsu kopējās uh, intereses. Par medicīnas ierīču priekšlikumu ko šobrīd arī parlaments un padomi izskatieši. Es pavisam atklāti varu pateikt, ka esmu gatavs ar jums sadarboties, lai nodrošinātu absolūti visus drošības aspektus šajos priekšlikumos, komisijas sagatavos priekšlikumos. Par tirzniecības atļaujas izsniegšanu jau pirms uh, laišanas tirgu process, tātad, kas ir pirms uh, atļaus izsniegšanas process. Mēs vēlamies, lai mēs stiprinātu paziņoto iestāžu lomu. Un te ir jāpiešķir būtiska loma tieši nacionālām iestādēm un to ekspertiem, īpaši attiecībā uz medicīnas ierīču novērtēšanu. Komisijas priekšlikums šobrīd neparedz mainīt šo ideju pašā būtībā attiecībā uz uh, pirms tirgus laišanas uh, uh, posmu uz augsta riska, uh, attiecībā uz augsta riska ierīcēm. Komisija, kā es to saprotu, vēlas tomēr panākt, lai mēs saglabātu šo inovāciju ā, galveno vērtību, kas ir galvenais Eiropas medicīnas ierīču trumpis un iegūms un tādā reizē arī iegūms patērētājiem. Mēs pie tā strādāsim, un es domāju, ka arī nākotnē mums, un domāju, jau šodien arī mēs jau varēsim šajā jautājumā vēl vairāk iedzināties. Vai precizējums jautājums? Es tomēr gribētu, lai jūs precīzi atbildat uz maniem jautājumiem. Ja jūs tiks aprasināts komisāra amatā, vai jūs tomēr pieturēsieties pie komisijas idejas, vai jūs to plānot kaut kādā veidā mainīt? Un kā jūs vērtējat šeit arī šo priekšlikumu par informēto piekrišanu pēc tam, kad pacients ir saņēmis šādu informāciju? Paldies. Tātad šobrīd komisijas priekšlikuma IVD priekšlikumā uh, ir vērsts galvenokārt uz to, lai nodrošinātu visu procedūru ievērošanu un drošību attiecībā uz ģenētiskajām testēšanas ierīcēm. Mana loma tālāk virzot šos priekšlikumus, lai arī panāktu apstiprināšanu, būtu veidot atklātas sarunas ar visām interesētām pusēm, arī ar visiem tiem, kas jūs nodrošināt labus grozījumus attiecībā ne tikai uz drošības priekšlikumiem, bet vispār kopumā. Ja te būtu arī citi priekšlikumi, kas arī risinātu, piemēram, ētiskos jautājumus un medicīnas ierīču plašāku izmantošanu ģenētiskai testiem, eh, gēnu testiem, nu tad garā ziņā es būtu gatavs arī šos priekšlikumus uh, arī kopīgi arī tālāk izskatīt, lai nodrošinātu, ka te vienmēr tiek nodrošināta pirmkārt paša pacienta piekrišana, kad viņš tiek pamatīgi informēts un nodrošina šo rakstveidu piekrišanu ģenētiskiem testiem. un tālāk arī, kā tālāk testa rezultāti, iegūti rezultāti, tiek nodoti pašam pacientam. Godātais komisāra priekšlikums, es vēlos nedaudz no citu skatu punktu arī e, mēģināt panākt atbildi no jums. Mēs gribētu to dzirdēt no jums. Mm, man tas godīgi jāpasaka uzreiz jums. Vai jūs piekrīt man? Vai jūs piekrīt man, ka komisijas priekšlikums par medicīnas ierīces, nevis IVD ierīces ka te nav īsti precīzi atrunāts augsta riska ierīces. Vai jūs piekrītat, ka te nav skaidrs, kas notiks īstenībā pacientu uh, drošību? Vai jūs piekrītat, ka šeit jaunais priekšlikums īsti neatrunā un neatbilst pat pacientu drošībai augsta riska ierīču testēšanas gadījumā? Vai jūs piekrītat man, ka mums varētu būt jānosaka tomēr atšķirīga uh, Uh, tirdzniecības atļaujas, jeb uh, tirgus uh, atļaujas um, iegūšanas procedūra. Paldies jums, Bērens kundze, par šo jautājumu, kur jūs koncentrējat uzmanību tieši uz augsta riska medicīnas ierīcēm. Nu, man liekas, ka tas būtu būt riskanti mēģināt šobrīd jau no savas posteņa pozīcijas komentēt komisijas priekšlikumu. Uh, Bet nu, es ceru, ka man izdosies tas um, tādā pieņemamā veidā. Tas esat jūs kā mm, likumdevēji kopā ar padomi, un tātad jūs, Eiropas parlaments, varat piedāvāt labus grozījumus, kas ir vērsti uz to, lai stiprinātu piekļuvi tirgumu arī ar augsta riska produktiem. Es šo jautājumu esmu gatavs izskatīt un arī meklēt vislabāko risinājumu, ņemot vērā, neņemot vērā līdzinējo komisijas priekšlikumu. Mēs, protams, varam vienmēr panākt vienošanos, ja mēs varam vienoties par pašu būtību. Un es jau uzsveru, es ticu, ka ir jāstiprina paziņotās iestādes kompetences. Varbūt, ka tas pat ir mazāks skaits paziņoto iestāžu. Ne jau katrai valstī ir obligāti 1, 2, 3, bet um, mums jāpanāk lielāka uzticība tieši uz paziņotajām iestādēm. un vispār nacionālām iestādēm. Tā ka mēs varam pētīt šo kā vienu no risinājumiem. Es šodien nevēlētos te mēģināt, pilnībā mēģināt piedāvāt alternatīvu jau risinājumu um, no, piedāvājot pārēju no paziņotām iestādēm uz centralizēto atļauju izsniegšanu. Es domāju, ka mums drīzāk būtu jāstiprina paziņoto iestāžu un medicīnas iestāžu kompetences. Nu, es piekrītu un saprotu, ka jūs tātad, um, es redzu, ka jūs esat ļoti lojāls komisijas priekšlikumam, bet tomēr vai jūs piekrītat mum, man, ka tomēr būtu jānosaka augstāks riska aizsardzības uh, procedūra šādām augsta riska ierīcēm? Paldies! Manuprāt, komisijas priekšlikumi tomēr jau norāda uz to, ka um, šāds atšķirības pastāv. Un nosaka atsevišķu pārbaudas procesus, ko veids medicīnas iestādes. Papildus tam jau, ko ir veikušas paziņotās iestādes. Tad tas jau ir tāds papildus drošības garants. Papildus ekspertu piesaistīšana augsta riska ierīcēm. Vai to pietiek? Nu, šo jautājumu mēs tad varēsim vēlāk pētīt kopā. Paldies, tāt vārds Rihardam Zēveram. Paldies, priekšsēdētāji, kā austrietis. Man ir, protams, īsti liels prieks par to, ka mūs arī kaimiņi Horvāti iestās Eiropas Savienībā. Komisāra kandidāts, jūs tieši būsiet arī atbildīgs par kosmētikas regulu, un jūs arī zināt, kā, nu, tas gadus tas ir neskaitām miljardi, uh, apgrozījums, ko veids uh, 70 miljārdi gadā, un mēs esam arī pieņēmuši jaunu arī dzīvnieku aizsardzības regulu, un kas nosaka, ka pilnībā tiek aizsniegta dzīvnieku izmantošana test, testos kosmētikas laboratorijās. Tas arī norāda to, ka, zinām, protams, rūpniecības pārcelšanās notieks uz citām valstīm. Tas nozīmē, ka ja daudzie produktu, kurus tāpat ražo un turpina ražot, tad nozīmē, ka arī šos testus veiks ārpus Eiropas Sanības robežām. Kādā veidā to varam izskaust? Mēs saprotam, ka dalībvalstis spēlē būtisku lomu. Kolēģis Švābi jau par to runāja. Dažkārt tā ir, protams, kad nu, mēs vēlamies, ja kaut ko drīzāk mazāk panākt vairāk. Bet kā jūs, kā komisārs, plānojat vērsties pret šādu praksi? Paldies! Paldies, Eberkungs! Kā es to saprotu? Dzīvnieku izmantošana kosmētikas testos tieši jau izraisīja šo prakses aizliegumu. Un šis tagad uh, aizliegums ir spēkā kopš šī gada mārta. Es to apsveicu, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgs solis. Man ir prieks, ka to jau komisija un Eiropas iestādes izdarīja pirms mans, mm, pirms es uzņēmos šo, uh, uzņēmos šīs pilnvaras. Ja mēs vēlētos apskatīt visu šī aizlieguma reālo īstenošanu, es saprotu, ka tas nav tik vienkārši, te ir jāstrādā kopā ar visām nacionālām atbildīgām iestādēm, ir jāizstrādā kopējais ietvers, vadlīnijas, Tieši to mēs arī darīsim. Ar to arī saistās otrs jautājums, uz ko jūs arī pareizi norādījāt. Par to, kā mēs interpretējām šī aizlieguma darbības jomu. Piemēram, ja paskatās, ka nevis tiek vairs tad pārbaudīt atsevišķi kosmetikas produktu sastāvdaļas, bet var būt vispār atsevišķas ķīmiskās vielas, kas tiek pārbaudītas kopumā, domājot par ķīmiskās rūpniecības nozari vai par citām nozarēm. Nu, šis ir juridiski tāds impetējums jautājums, un es vēlētos, lai mēs te drīzāk sakojam tam, kādā veidā tā īsti praksa attīstīsies, kādā veidā mēs piemērosim šo darbības jomu dzīvnieku aizliegumam, dzīvnieku tesēšanas aizliegumam. Nu, mans ieguldījums tādā ziņā būs tieši atkarīgs no tām, kā mēs īstenosim, izpētīsim līdzinēju īstenošanas praksi. Paldies! Jā, bet nu es būtu priecīgs dzirdēt, ja jūs nosaukt pāris kritērijus, kurus jūs personīgi vēlētos varbūt. Bet nu man ir otrs arī precīzs jautājums. Mums ir arī spēkā šī otra reguluma, tās 20. pāns par produktu sūdzībām. Jūs vēlties arī kādā ziņā varbūt to atbalstīt, tālāk virzīt, kā jūs to rētējat. Jā, paldies, ka jūs norādījāt uz šo jautājumu par patērētāju sūdzībām, īpaši attiecībā par kosmētikas produktiem. Pilnīgas informācijas sniegšana patērētājiem ir viens no galvenajiem politikas soļiem. Par to atbild komisārs, kas tieši atbildīgs par patērētāju aizsardzību, sadarbību arī citiem komisāriem. patērētāju sūdzību izskatīšanu un patērētāju sūdzību pārbaudas, manuprāt, visvairāk tās tieši varēsim sagaidīt arī no kosmē, par kosmētikas produktiem. Šīs vadlīnijas ir precīzi izstrādāts par to, kāds ir tad e, produkts un kādas sūdzības par konkrētiem produktiem ir pieņemams un kuras nav. Un e, Tātad šie apsolījumi par produktu īpašībām, tas, ko viņi sola, tas ir, cik pamatot tas ir kādā ziņā, tas vienmēr jāskatās, vai tas atbilst arī patērēto drošībai. Jāpaldies jums arī par šiem jautājumiem, kurus varējām jums uzdot no vidas komitejas. Paldies jums par atbildēm. Paldies, godātais Mimičs kungs un. Tādā atkal atdod mm, sēdes vadību Harborkungam. Uh, Liels paldies, Krista, tev un arī tavai komandai par ļoti vērtīgajiem jautājumiem. Mēs, protams, uh, tos skatīsim vēl ar jums. Tagad pārējiem pienākošajiem uh, runātājiem no IMCO komitejas, iekšējā tirgus komitejas, sāksim ar Rošfortu kungu un tad Verņo kundze. Tātad vispirms Rošfortu kungs. Jums ir četras minūtes. Esiet sveicināti, turpmākais komisāra kungs, esiet sveicināti Horvātijas iedzīvotāji. Uzdošu jautājumu, kas uh, ir tāds adatāins budžets, proti tas izraisa karus. Jūs zināt, ka Komisija nav atbildīga par daudzgad finanšu schēmu, tas ir debats starp padomu un parlamentu, un šai ziņā es ļoti labi apzinos, kādas ir atbildības. Tomēr mani pārsteidz tās, ka jums priekšlikums par eh, pilnvarām bija ļoti plašs, un tai pašā laikā jūs eh, pārvaldāt vismazāko Eiropas Savienības budžetu, visnelielāko programmu. Es gribētu uzdot jautājumu, vai jūs esat pesimists vai optimists saistībā ar šo budžetu, ar tā rezultātiem. Un ja kādreiz būtu jāsamazina budžets, kāds būtu jūsu prioritāts? Un attiecībos prioritātēm es gribētu sacīt, eh, lūk, lai jūs nevis runātu par programmu, kas ir jāīsteno, bet par tām prioritātēm, kuras jūs nevarētu eh, īstenot un kā jūs rīkotu šajā gadījumā. Paldies! Thank you very much. Liels paldies saka komisāram at kandidāts. Paldies par šo jautājumu saistībā ar patērētāju politikas finansiālo aspektu. Jā, daudz gadu finanšu schēmas sarunas eh, tā kā atkal ir nu, virzījušās pareizajām sliedēm. Mēs ceram, ka drīzumā panāksim konkrētus uh, ietvarus. Uh, patērētāju programmā. Jā, šī programma ir viena no nelielākajām programmām finanšu ziņā apmēram 25 miljonu eiro gadā pašreizējā stadijā. Tā ir samazināta par apmēram 4-5% salīdzinājumā ar sākotnējo komisijas priekšlikumu. Un es vēlētos sniegt sev ieguldījumu sarunu rezultātā taiziņā, lai programmas finansējums būtu pēc iespējams tuvāk, tuvāks komisijas sakotnē priekšlikumam. Tā tā ir pamatnostāja. Un otrā lieta, lai šī programma būtu pēc iespējas labāk pārvaldāma. Šī programma jau ir maza, sadalījums pa pozīcijām ir pavisam konkrēts Un tātad mums šī programma būtu jāpārvalda proporcionāli tās lielumam. Daudz ir izdevams ar nelieliem līdzekļiem, taču mums ir jāizmanto katra, katrs eiro, kas ir mūsu rīcībā. Bez jebkādiem līdzekļiem vispār nebūtu patērētāja politikas uh, tā tad netiktu atbalstīt no Eiropas puses. Taču šai ziņā esmu optimists. Esmu optimistiski noskaņots par to, ka mūsu patērētāja programma ļaus mums finansēt visu to, kas mums bija noteikts. Tātad pētījumi jāfinansē, Eiropas patērētāja centrs tīklus, e, Eiropas patērētāja organizācija. Tas ir mūsu kopīgais mērķis, tam līdzekļu mums pietiks un ceru, ka viss būs kārtībā. Turpina Rošvārd kungs, jūs gan neatbildējāt. Eh, kas būs tas, ko jūs nevarēsiet finansēt? Un tieši tas būtu vissvarīgākais. Jūs nu pats sacījāt, ka patērēta aizsardzības politika ir ļoti visaptvaroša politika. Tā, atve, tā attiec uz daudziem citiem komisāriem, kolēģiem. Vai šai ziņā jūs esat eh, paredzējis, ka finansējums melsieties no citiem komisāriem, ja tā varētu sacīt? Vai jūs iesaistīsieties eh, citās programmās un kāda veida tad sadarbība jūs esat paredzējis, kas varētu nedaudz mobilizēt to budžetu, kas citiem jūs kolēģiem ir nedaudz dāsnāks. Paldies! Lielas paldies par to, ka norādījāt, ka patērētāju programma ir paredzētu pamat patērētāju politikas aspektu finansēšanai. Un patērētāju politikas saturs ir patērētāju aizsardzības politikas komisāra pārziņā un uh, veselības uh, ģenerāla direktorāta pārziņā. Taču patērētāja politika nav kaut kāda atsevišķa vertikāla politika. Daudzas citas politikas un daudzas citas finansiālās programmas, ka tās tiek vērst uz kādu programmu finansēšanu, kas ietekmē patērētāju aizsardzību, aizsardzību patērētāju perspektīvu arī sniedz savu ieguldījumu patērētāju politikas finansēšanu. Tātad apvienošu savus spēkus ar citiem komisāriem, lai izskatītu iespējas uh, papildināt no citām programmām patērētāju interesu programmu. Paldies! Tagad Verņo kundze un tad Sandra Kalniete. Verņo kundze, lūdzu. Merci. Paldies, komisāru kungs, kandid, amatkandidāts, sveicu jūs un arī jūsu valsti. Gribu jums uzdot jautājumu, kas nebūs ekskluzīvā jūsu kompetencija, taču tas visnotaļ ietekmēs patērētājs proti. Uh, fenomens, kas ar vienu plešas plašumā - falsifikācija, preču falsifikācija apmēram 300 miljārda eiro gadu zūd šī fenomena dēļ. Tas arī nelabēlīgi ietekmē nodarbinātību Un ar vien vairāk ir rodams preces, kas eh, ka, ir kaitīgs veselībai, piemēram, eh, medikamenti, eh, rotaļlietas, cigaretes, smaržas un tā tālāk. Kādus konkrētus soļus jūs esat paredzējuši spērt, lai apkarotu um, falsifikāciju konkrēti attiecībā uz visneaizsargātākajām patērētāju grupām? Jāsaka, komisāram at kandidāts, paldies, ka pievērsāties šim ļoti specifiskiem, svarīgākajam patērētāju politikas aspektiem. Jā, falsificētie produkti ir draudi patērētājiem. Gan tāpēc, ka tie ir falsificējumi, gan tāpēc, ka bieži vien te nav runa par falsificētu produktu vai oriģinālo produktu, bet par tā drošumu. Mēs varam identificēt daudzas preces, daudzās jomās, kas nonāk mūsu tirgū, kā falsificēts preces. Tas jo īpaši attiecas uz automobīļu detaļām. Un šīs detaļas ietekmē arī automobiļu tehnisko drošumu. Tas attiec arī uz rotaļlietām. Šai gadījumā falsificējumi daudz lielākā mērā apdraud patērētāju veselību un pat patērētāju dzīvību pavisam agrīnā vecumā. Tātad draudi pastāv, draudi ir jārisina no to puses, kas ir atbildīgi par eh, preču drošumu, un es esmu vai būšu viens no tiem, kas rūpējas par šo jomu, tad, ja tikšu apstiprināts amatā. Ceru, ka varēšu sadarboties ar eh, atbildīgo komisāru šiem etakungu, kas atbildīgs par muitu, vai komisāru Barņē, tirsniecības komisāru vai eh, rūpniecības komisāru Tajāni Tātad mēs visu kopā apkarosim falsifikāciju. Tātad mums uh, ir jārīkojas tā, lai nepieļaut šo preču iekļūšanu tirgu jau ar muitas pakalpojumu palīdzību, un pēc tam ir jākoordinē, tad, ja šie preci tomēr nonākuši tirgu, to uh, uh, atbrīvošanu no tirgus, tātad tirgus atbrīvošanu no tā. Uh, Paldies, Verņokuns saka. Kādu konkrētu sinerģiju jūs esat pavēr, e, paredzējuši izvērst ar citiem komisāriem, ar patērētāju novērošanu un konkrēti kāda būs sadarbība ar trešām valstīm? Yes. Jā, paldies par šo papildu jautājumu, kas patiesībā paplašina visu to, atbildības jomu, kuriem ir jābūt pirmajās eh, karēv rindās apkarojot pa falsificēšanu komisijas līmenī. Mēģināšu izskaidrot, kāda varētu būt kopīgā rīcība, taču jā, tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs no īstenošanas dalībvalstīs ar nacionālo iestāžu ieguldījumu. Tātad tas būtu uh, muitas iestāžu ieguldījums, uh, citi iestāžu ieguldījums. Tātad vēlreiz sadarbība ir prioritāra patērētāju politikas jomā. Tātad patērētāja aizsardzības komisāram sadarbība ir ļoti svarīga ar nacionālajām iestādēm, lai apkarotu preču falsifikāciju. Paldies! Paldies, Kalnietes kundze lūdzu, un tāpēc Kalnietes kundzes Garsies Ramon. Dārgais komisāra amata kandidāts, gribu jūs sveikt jūsu uh, kandidāta amatā un aicinu jūs arī uh, būt uh, ļoti pacietīgam, es saprotu, un izturīgam, jo šī jautājuma sesija nebūs viegla. Uh, Tomēr vēlos paturpināt to, ko pašā šo sarunu sākumā uzdeva mūsu kolēģis Švāba kungs. Jūsu atbildē Švāba kungam jūs nepieminējāt skaidrs prioritātes, ko jūs vēlties īstenot patērētā darba kārtībā. Tā tad vēlreiz atkārtošu to pašu jautājumu. Vai varat mums pastāstīt? minēt divus, trīs likumdošanas tekstus, kas būs jūsu prioritāte nākošajā visnotaļ īsajā darbības periodā, 12 mēnešu garajā periodā, un tad paskaidrojiet, kāpēc šie divi, trīs tiesību akti. Paldies! Mats. Liels paldies! Par to, ka pievērsāties konkrētiem normatīvajiem plāniem kas e, būs īstenojami šo, šajā īsajā 16 mēnešu periodā. Runājot par likumdošanas priekšlikumiem, kas varētu būt daļa no manas tiešās atbildības jomas, šķiet, ka likumdošanas priekšlikumi, kas jau tiek skatīti koplēmumu procedūras ietvaros, varētu būt pietiekoši, lai atbildētu uz steidzamajām steidzamo nepieciešamību uzlabot tirgus uzraudzību un uzlabotu patērētāju piekļuvi finanšu pakalpojumiem banku kontiem, ja mums izdosies. Pieņem šos tiesību aktus, kas ir manā tiešā pārziņā sadarboties ar parlamentu, tad mēs jau būsim snieguši lielu ieguldījumu patērētāju politikā. Pat labā nesmu paredzējis kaut kādus lielus tiesību aktus, kas būtu saistīti ar manu uh, tiešo atbildību, ja tikšu apstiprināts savā amatā. Taču runājot par citām jomām, man un uh, Komisijas dienestiem ir jāsadarbojas, lai pievērstos patērētāju aizsardzības, patērētāju tiesībā. Tas, piemēram, attiektos uz patērētāju kredītdirektīvu. Mm, paskatīsimies, kā var labāk apkarot negodīgu tirzniecības praksi, kā aizsargāt datus internetā, Sārgāsim tirgus eh, neutralitāti ar normatīvajiem priekšlikumiem, kas drīz tiks skatīti parlamentā. Un mana loma, manā skatījumā, ir piešķirt patērētāju perspektīvu visiem šiem tiesību aktiem eh, šo 16 mēnešu laikā. Tas jau ir pietiekoši liels darāmais šo, šajā īsajā periodā. Paldies! Paldies, turpina Kalnietes kundze! Vēlos atgriezties pie tīkla neutralitātes, ko nu pat pieminējāt. Es vēlos gūt paskaidrojums, vai apstiprinājāt, vai apstiprināt, ka jūs paredzēt telekom pakotnes īstenošanu, tikai šo pakotni, jo Eiropas tautas partija un Eiropas parlaments ir pret jebkādu jaunu tiesību aktu, kas paplašinātu šo uh, jomu uz citām tīkla neutralitātes e, jomām šī sasaukuma laikā. Paldies! Uh, thank you very much. Liels paldies par to, ka norādījāt uz tīkla neutralitāti vai patērētāja politikas tiešsaistes aspektu. Tas, protams, ar vienu pieņem spēkā paplašanās. Mums ir jā jāsaprot, ka mums ir jādara vairāk, lai saglabātu patērētāju intereses un patērētāju uzticēšanos tiešsaistes pakalpojumiem. Protams, šī politikas joma ir galvenā atbildības joma Krūzes kundzei, komisijas priekšstādātā vietniecei Un es jums varu tikai pastāstīt par savu sākotnējo ieskatu, ko guvu satiekoties ar viņu. Tas attiec uz uh, galvenajiem aspektiem gaidāmajā priekšlikumā. Es saprotu, ka šis priekšlikums risinās telekoma vienotā tirgus jautājumu un arī risinās uh, tirgus neutralitātes aspektu, iepērkoties tieši saistē patērētājiem. Taču, lai sīkāk par to stāstītu, man vēl nepieciešams ilgāks laiks. Paldies! Next. Paldies, tālāk došu vārdu Garses Ramon kungam un pēc tam Karas kungs. Garses Ramon kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, un Liels paldies arī Mimiča kungām par to, ka jūs eh, ieradāties eh, arī šeit pie mums, lai tiktos ar mums Eiropas parlamentā. Es gribu teikt, ka man patīk tas, ko jūs teicāt par patērētāju eh, pilnvarošanu, par to, ka viņi ir svarīgi mums kā pilsoņi. Uh, un par eh, to, ka jūs runājāt eh, par nepieciešamību eh, apkarot krīzi un palielināt iekšējo pieprasījumu pēc precēm un pakalpojumiem. Un šī ir lieta, ko noteikti patērētāji var ietekmēt. Tajā pat laikā, protams, tirgum ir jābūt tādam, kas kalpo patērētāju interesēm, nevis otrādi. Un es domāju, ka tas ir ļoti labs pamats tam, lai tālāk attīstību rīcību politikas jūsu mm, mandāti ietvaros. Bet tagad jautājumi. Pirmkārt, kā jūs redzat jaunās patērētāju aizsardzības darba kārtības attīstību, kas parlamentām drīz būs jāapstiprina savā plenārsesijā? Un kā jūs skatāties uz piesardzības principu īstenošanu attiecībā uz ģēmo un tiem produktiem, kur ir izmantotas nanotehnoloģijas? Paldies! Paldies Garsēz Ramon kungam! Ziņojums par Eiropas patērētāju interešu darba kārtību būs drīz nonāks Eiropas parlamentā. Un tas noteikti būs vienreizējs pasākums, kas ļaus izvērst debatas par to, kas ir sasniegts līdz šim un kādi būtu tālējošākie mērķi. Ņemot vērā tos izaicinājumus un problēmas, kas eh, būs identificētas Eiropas eh, patērētāju aizsardzības darba kārtības kontekstā. Tieši tādēļ es ar nepacietību gaidu šo iespēju, lai kopā ar jums piedalītos šajās debatēs un kopīgi izvērtētu visus ieguvumus un pasākumus, kas vēl būtu jāveic, lai uzlabotu patērētāju interešu aizsardzību. Es gribētu teikt, ka neraugoties uz to, ka ļoti daudz vēl ir jādara, mums vajadzētu būt realistiskiem un runāt atklāti par tām problēmām, kas mums ir, iekšējā tirgū. Šīs problēmas galvenokārt ir saistītas ar eh, digitālās telpas attīstību un to, kā ekonomikas krīze ir ietekmējusi patērētājus, patērētāju rīcību un kā šo situāciju ir ietekmējusi tirgus globalizācija. Katrā ziņā uh, mums kopā vēl ir ļoti daudz darāmā, un es patiešām ceru, ka mums uh, izdosies uh, kopīgi arī panākt labs rezultātus. Paldies! Garses Ramaukungs, jums ir papildus jautājums. Jā, paldies! kas attiecās uz piesardzības principu un jūtīgiem mm, produktiem, kuru sastāvā ir ģēmo. Es gribētu dzirdēt eh, no jums, ko jūs par to domājat. Un kā tas ietekmē patērētāju tiesību aizsardzību? Atbilde paldies! Kad runājam par šiem jaunajiem produktiem, kā ģēmo un uh, eh, nanoprodukti, uh, kas pieejami tirgu, tad, protams, šis piesardzības princips noteikti ir jāpiemēro un riska novērtēšanai ir jābūt pilnvērtīgākai, lai nodrošinātu reālu patārētāju aizsardzību jaunajos tirgus apstākļos, ņemot vērā to, ka parādās jauni tirgus segmenti. Produktu drošums nav lieta, ko varētu uzskatīt par pašsaprotamu. Lai to nodrošinātu, ir jārealizē piesardzības pasākumi. Un ir jādomā par tādiem risinājumiem, kuri darbosies arī nākotnē, lai pilnvērtīgi varētu aizsargāt patērētā intereses un nodrošināt produktu drošumu. Un katrā ziņā šeit mēs noteikti strādāsim kopā ar dalībvalstu atbildīgajām iestādēm. Paldies! Paldies, un pēdējais runātājs šajā raundā ir Karas kungs. Lūdzu, vārds jums. Godātais komisār kandāts, jūs arī ļoti labi saprotat, ka Austrija un Eiropas valstis priecājas par Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Bet, nu, protams, tas, protams, nav jautājums tikai par jūsu uzklausīšanu šeit. Bet eh, no otras puses šodienas sarunas man liek šaubīties par to, mums visu laiku ir jāpaplišina pati komisija, jo skatāmies arī jautājums par to, kā mēs to visu administrējam. Galu galā, vai jūs jūties labi par to, ka patērētāt tiesības tiek tāda atsevišķi at, izdalītas, lai gan tur īstenībā ir tik daudz cieši iesaistīti citi komisāri un ģenerāli direktorāti, tā kā es nezinu, vai tas būtu bijis pareizais solis. Es saprotu, ka tādā ziņā mēs arī šodien uz šajā uzklausīšanā būsim atbildīgi par to, kāds jums būs veiksms tāds vai neizdošanās. Vai tiešām būtu tas labākais solis, par to man tāds ir šaubas par to. Otkārt, jūs esat pats diplomāts pēc savas pieredzes, bet, manuprāt, jums nepieciešams arī uzrādīt lielākās arī līderības spējas. Manuprāt, mums, suprāt, jums būtu jāpasaka, kas ir lielākās tieši šobrīd nepilnības uh, un kas ir tas, ko jūs vēlaties uzlabot un kā jūs varētu pārvarēt līdzinējās varbūt nepilnības. Kas tās būtu? Paldies, Kāras kungam, par šo patiešām svarīgo jautājumu, kas eh, izgaismo patērētāju politikas eh, efektivitātes aspektus un darbības jomu. Jāsaka, ka man tiešām ir liels prieks par to, ka patērētāju aizsardzības politika ir politika, kas tiek realizēta sadarbībā ar daudziem citiem komisāriem, Katrā ziņā tā noteikti ir šīs rīcība politikas stiprā puse. tas, ka katrs no komisāriem dod savu pienesumu šīs uh, rīcība politikas īstenošanā. Atkāpe eh, no šīm vertikālajām rīcība politikām uh, noteikti ir tendence, kas vērojama arvien vairāk Eiropas Savienībā. Tieši tādēļ es sagaidu manu kolēģu atbalstu, sadarbību un Mēs esam jau kolēģijā vienojušies par regulāru viedokļu apmaiņu un apmaiņu ar idejām par to, kā uzlabot šo uh, kolēģijas darbu pie patērētāja aizsardzības politikas. Es gribētu teikt, ka ja mēs rīkosimies sadrumstaloti, tad tas noteikti vājinās mūsu spēku, un tādēļ mums ir jāapvienojas, lai pēc uh, iespējas pilnvērtīgāk varētu realizēt uh, tās pilnvars, uh, kas ir katram no mums uzticētas. Komisāra kandidāta, mans jautājums ir šāds. Kursētās jomas, kur nepieciešams papildus vēl patērēto aizsardzību, lai nodrošinātu visas piecas pamatbrīvības, kas ir arī iekšējā tirgu, lai tās pilnībā varētu arī īstenot. Jo mēs bieži vien piedzīvojam pilnīgi sanāk pretstatu starp patērēto aizsardzību un pamatbrīvībām. Sanāks, ka patērēto tiesību īstenošana ierobežo tieši pamatbrīvības. general, that... Paldies! Kopumā es gribētu teikt, ka trīs prioritātes, par kurām eh, runāju arī savā atklāšanas uzrunā, tātad konsolidācija, koordinācija un saziņa, tās ir patērētāju aizsardzības politikas stiprās puses, bet tajā pat laikā tās var kļūt arī par šīs rīcība politikas vājajām vietām, ja tās, tām netiek pievērsta maksimāla uzmanība. Un šajā īsajā 16 mēnešu periodā es gribētu strādāt pie tā, lai uzlabotu konsultācijas, koordinācijas un saziņas efektu un ietekmi. Bet mēs noteikti varam iedziļināties eh, vēl detalizētāk šajos aspektos, bet diemžēl ne tagad, jo mēs redzam, ka mums ir eh, ļoti maz laika atlicis šai uzklausīšanai, bet es noteikti gribētu, lai mums būtu tāda iespēja eh, detalizētāk parunāt par patērētāju aizsardzības politiku, lai mēs kopā varētu pieņemt lēmumus par konkrētiem pasākumiem. Paldies kolēģi pārējiem pie piektā raunda. Es tikai gribētu pārunāt uh, vēl uh, runāšanu, uzstāšanās laiku. Mums ir apmēram 20 runātāji, apmēram 45 minūtes atlikušas uh, sanāksmei. Un es ļoti ceru, ka jūs ļausiet man samazināt atvēlēto laiku no piecām minūtēm uz trim ar pusminūtēm. Un es gribētu teikt komisāram, ka es arī eh, viņam atvēlēto laiku atbildēm eh, strikti samazināšu. Un tādēļ paļaujos uz jūsu iecietību, bet noteikti gribu jums dot iespēju uzdot eh, sarežģīts jautājums. Tātad nākamais piecinieks. Uh, Pupakis kungs, pēc tam Štīlers kundze, Metsols kundze, Dejong kungs otro reizi, es ceru, ka jūs izteiksties īs Dejong kungs un Obermājer kungs. Sāc, sākam ar Pupakis kungu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos arī dzirdēt jūsu domas un viedokli. Jūsu viedoklis, protams, būtu ļoti svarīgs, kā stimulējoši arī tālākā virzība. Dalībvalsts starpā ir milzīgas atšķirības starp arī to, protams, piktspēju un līdz to arī atšķirīgs no vispār patērētāju ieradumu. Un es saprotu, ka mazākās valsts šobrīd spies maksāt lielāku cenu. Piemēram, Grieķija sešus gadus jau piedzīvo ekonomisko krīzi, IKP ir ļoti saruts un līdz tam mums ir jāsaprot, ka daudzās preces šobrīd maksā daudz vairāk nekā citās valstīs, kurās dzīves standarts ir daudz augstāks dzīves kvalitāte. Līdz to mans jautājums būs to, kā jūs vērtējat šādu situāciju un attiecībā arī tirgus situāciju. Kā jūs varētu paskaidrot, ka ir šāds milzīgās, protams, cenu svārstības atšķirības dalībvalstu starpā? Vai jūs domājat, ka te varētu būt arī kaut kas tāds cits eh, risinājums, kā jūs to varētu piedāvāt? Yes, thank you very much, Mr. Pupakis, for this question. Paldies, Pupakis kungs, par šo jautājumu. Tas, protams, ir par iekšējās tirgus funkcionēšanu darbību. Nu, nav jau viegli nodrošināt, kā iekšējais tirgus pilnībā funkcionē arī ekonomikas krīzes situācijā. Un īpaši sarežģīti ir tas, ja krīzes, kā atšķirīgos apmēros dažādas valstis iekšē tirgu. Tādēļ daži no dalību valstīm protams, kā smagāk atsevišķas krīzes eh, izpausmes, cits atkal mazāk. Bet tādēļ spēkā, protams, arī iekšējais tirgus, iekšējais tirgus um, akts un um, gan visu komisiju un atsevišķās dalībās katra pa sevi. Un tām ir uzdevums. Iespējams, pilnībā ierau, ievērot iekšē tirgus noteikums. Komisija, protams, arī izskatīs jautājumu par neaizsargātību, par to, kā tieši ekonomikas krīze veido šādu neaizsargātību atsevišķajos tieši aspektos veselībām, vecums. Tā kā šos jautājumus mēs izskatīsim kopumā un arī mēģināsim arī kādā ziņā ievērot iekšē tirgus vienotību. Jā, priekšsādātāji, man tad precizējums jautājums. Bet ir tā, ka cenas kļūst par galveno, protams, patērētāju bāžu avotu. Varbūt, ka būtu jārunā par to, ka Eiropas cenu novērošanas iestāde ierobežot kaut kādas spekulatīvās darbības. Ko es tādu teiktu? Cenu regulācija, intervence nav iekšē tirgus pamat uzdevums. Nu, nepavisam. Bet, nu, mans viedoklis būtu šāds, ka būtu labi, ja mēs varētu tomēr izsnāt augsta līmeņa dialogu starp komisāriem, interesētām pusēm, un šo jautājumu mēģināt risināt tādā veidā, ka mēs atrodam vēl papildus analīzes iespējas un atsevišķas rekomendācijas. lai pamēģinātu, lai risinātu šo jautājumu un mēģinātu, protams, novērst negatīvās sekas. Štailērs kundze. Paldies, um, godātais komisāra kandidāti. Man būtu jautājums par e-books, par elektroniskām grāmatām un piekļuvu bibliotekām. Jāatzīst, ka šobrīd daudzas uh, grām, piedošana, bibliotekas nevar iegūt savā lietošanā daudz elektroniskās grāmatas, jo, nu, po, mm, to izdevēji vai autori to nevēlas. Kā jūs domājat šo tā risināt? Kā sanāk, kā tad tas ir, ka tikai tie, kuriem nauda, var arī iegūt piekļuvu zināšanām? Es baidos, ka tas kļūst par tādu apateidu, kas ziņā nodala tie, kuri atļauties nopirkt grāmatas un kuras nevar. Kā jūs risināt, kāda ir šī komisijas loma? Un sadarbībā ar citiem komisāriem, kā šādām risināt. Paldies par šo jautājumu, par arī elektroniskajām grāmatām. Un vispār elektronisko tirgu, interneta vidus tirgu. Elektronisko grāmatu plašāk arvien izmantošana pierāda to, ka digitālajie produkti arvien kļūst populārāki. Tā kā šis jautājums prasa, protams, arī mūsu uzmanību un arī rīcību digitālajā tirgū. Mēs redzam, ka mainās arī, protams, ir e, šī situācija, mainās arī izdevēja attieksme un tie atsakās no atsevišķiem nolīguma punktiem. Viņiem, protams, ir bijuši citi modeļi un viņi tā pārēt uz citu izplatīšanas modeli. Komisijas dienas šobrīd un arī Almoņas kungs, komisijas vicepriekšsādātājs, šobrīd seko šim jautājumam. Un viņi vēlas panākt, lai lielie izdevēji tomēr uzņemto šo jautājumu un panāktu vienošanos ar vairumu tirgotājiem par to, ka viņi piedāvātu produktus par pazeminātām cenām zināmā laika periodu. Papildus, nu ko tad mēs vēl varētu darīt komisijā? Nu, te ir dažas lietas, kuras varam darīt. Pirmkārt, kur mēs izvedam šo Eiropas mēroga licenci, kas ļautu piedāvāt kolektīvās licences intelektuāla īpašuma tiesībām, to izmantošanai, e-grāmatu publicēšanā. Tāpat arī izveidot jaunu autortiesību ietvaru, kas ļautu labāk un plašāk izmantot elektroniskās grāmatas. Tā ka mēs esam gatavi pie šī jautājuma strādāt. Paldies. Nu, labi, man prieks dzirdēt, ka jūs vēlaties šādāmā iedzināties. Bibliotekas, kas ir arī publiskā telpa, un visā Eiropas Savienībā jāatzīst, mums spēja nodrošināt piekļuvi zināšanām. Mēs to skatām par ārkārtīgi svarīgu. Tādēļ papildus. Es arī gribētu dzirdēt, ko jūs plānojat darīt tieši, lai palīdzētu mazaisargātajiem un nabadzīgākajiem patērētājiem tomēr iegūt elektroniskās grāmatas. Es vēlos atsaukties pētījumu, kas tā tiks publicēts arī par to, kā tad vispār saprotam, kas ir šī mazā aizsargātība un uh, tās izpausmes atsevišķos tirgus segmentos un patērētāju grupās. Digitālais tirgus ir tieši viens no galvenajiem trim jomām, kas atspoguļo mazais sargātību tādā arī finanšu tirgus līdztekus, un um, pavisam drīz šāds pētījums um, būs pieejams. Tas piedāvās konkrēts pierādījums, um, kas ļaus arī mums tālāk rīkoties un risināt jautājumu par mazaizsargātību digitālā jomā. Paldies, Mecels kundze tālāk. Paldies! Kā jau citi kolēģi norādīja, manuprāt, arī ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai patērētāji saņemtu būtisku informāciju. Tieši tādēļ, risinot trialogu sarunas, Eiropas tautas partija visu laiku ir iesaujusies par to, lai mēs nodrošinātu finansējumu um, cenu salīdzināšanas mājaslapām, šādai iespēju šādam rīkam internetām. Cenu salīdzināšanas e, mājaslaps varētu kalpot kā noderīgs instruments, kas nodrošina patērētājiem uzticamus uz datus. Trialogu sarunas, protams, vēl nav pabeigtas, bet jau abas iestādes, tātad parlaments padomu piekrīt, ka tas būtu vēlams. Un kāda ir bijusi jūsu nostāja? Man jautājums ir, vai jūs esat arī Esels gatavs atbalstīt šo ideju par cenu salīdzināšanas mājaslapām, lai nodrošinātu patērētājiem šādu viegli salīdzināmu un piekļūstamu informāciju. Vai jūs, godātais komisāra kandidāts, varētu piedāt arī konkrētas idejas par šālāko jautājumu virzību? Iepaldies par šiem jautājumiem, par salīdzinošiem instrumentiem, kas ir svarīgi instrumenti un par to izvēli un pieejamību tirgu. Te, protams, ir bijuši arī bieži vien tas eh, to pušu plaši dialogi, kur mēs runājam arī par nākotnes soļiem. Nu, iespējams, ka tepat arī vēl ir tāds papildus, vēl divas gan konfliktējošas pieejas. kādā veidā varam uzlabot šeit arī labāku cenu pārskatāmību, caurskatāmību arī visiem patērētājiem. Un otrs priekšlikums ir vērsts uz to, lai nodrošinātu Eiropas mēroga salīdzinājumu, kas nodrošinātu, protams, labāku arī patērētāju izvēli. Tā kā es esmu par to, ka mums jāuzlabo abi instrumenti, jāuzlabo arī šis salīdzināmās instrumentu pieejamība nacionāla līmenī un uh, vienlaikus arī jārisina jautājums par šādu jautājumu risināšu Eiropas mērogā. Jo Eiropas tirgs, protams, arī vien izplešās un tādā ziņā, ka patērētāji iepērks visā Eiropā arī digitālā vidē, un tāpēc jāpiedāvā šādi salīdzinošie um, kriteriji, um, uh, instrumenti. Protams, tas nav lēti, un tas ir tā kā vēl uzdevums, kas paliek aktuāls. Papildinājums. īsi. Vai jūs uzskatāt, ka tāds certifikātu izsniegšana ceļu salīdzināšanas mājaslapām būtu būtisks, lai nodrošinātu arī šādu certificēšanas uh, marķējumu? patērētāju uzticamība, uzticībā informācijas eh, avotam un informācijas patiesumam, protams, ir viens no galvenajiem uzdevumiem, kas ir jānodrošina. Un tādēļ arī piedāvāt šāds salīdzinošos instruments, mēs to vēlētos darīt, un mēs uzskatām, ka to var izdarīt. Līdzīgi arī SWIPS, kas ir paredzējis koordināciju dalībvalstu un nacionālo iestāžu starpā? Mēs tālāk uzmanību varētu koncentrēt tieši, lai nodrošinātu informācijas mājaslapu uzticamību, lai būtu visiem skaidrs, cik lielā mērā tas tiešām atbilst reālai tirgum un reālajām cenām. Jāna kungs, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Meneer Mimican, Paldies, priekšsādātāji! Mimičs kungs. Es vēlētos atsevišķi izteikties par konkrētiem arī priekšlikumu, pie kā es strādāju. Arī Eiropas parlaments ir tieši par šo digitālu tirgus tālāku attīstību un vienlaikus mēs skatāmies, kas notiek, kā mēs vispār nodomam komercvietu saglabāšanu Eiropas pilsētās. Nu, tagad pārsvarā ir tendence, ka uh, attīsta lielos iepirkšanās centrus un pazūd mazie iepirkšanās veikali pilsētas centros. Papildus vēl arī digitālā attīstība notiek. Nu kā tad mēs varam tomēr iestāties un nosargāt arī mazos veikalus un tirgotājus? Paldies, Dionga kungs, par šo jautājumu. Nu, varbūt šobrīd jums nevarēšu piedāvāt tādu izsmeļošāku un visaptverošāku atbildi par visiem iespējamiem risinājumiem. Tomēr Iepratams, iekšējais tirgus ir vērsts uz to, <clears throat> lai atbalstītu un sargātu patērēto tiesības, bet vienlaiks arī, protams, arī tirgus citus dalībniekus. Mēs redzam, kā arvien pieaug tieši tas digitālais tirgus un līdz ar to paplašinām izvēles iespējas patērētājiem. Un es domāju, ka tas ir arī veids, tieši iestētos digitālajā vidē, mazie un vidēji tirgotāji arī var, protams, nodrošināt savas tirgus pozīcijas. Tādēļ mūsuprāt svarīgi ir nodrošināt, ka mēs sargājam patērētā tiesības arī digitālā vidē, tas vienlaiks arī sargā arī mazo un vidējo tirgotāju tiesības. Bet jā, man būtu papildus jautājums. Man būtu jautājums vēl cits par papildus valsts palīdzību un koordināciju. Nu, kā tad vispār notiek, ka tiek izsniegts šāds atļaujas lielo iepirkšanās centru attīstībai? Man tomēr interesētu uzsvērties mazo veikalu sociālās funkcijas arī. Tur jāatzina komisija, bet nekāda papildus soļa nesakoja. Paldies! Nu, ko es šobrīd varu vienkārši jums solīt, kā mēs cieši sadarbosimies. Arī meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem par tiem procesiem, kas veido būtisku informācijas daļu. Tā kā nu meklēsim kopīgi šādu arī vadlīniju un ietveru kopumu. kas arī vērst uz mazo video uzņēmumu atbalstu. Un arī, protams, patērētāju aizsardzību, kas vienmēr ir pats centrs, un tas arī saistās kopīgi. Obermaikungs šeit? Nu, tad mēs vēl ietaupām šīs 5 minūtes. Pēdējais rauns. Kāds ir Markis kungs, Beila kungs, Legrib, Šenavalas kunga, Engela kungs un Vestfāla kungs? Un tā kā mums ir spēkā noteikums, ka mēs nedrīkstam pasniegt uzklausīšanu trīs stundas, tad es aicinātu deputātu, ja jums nav oficiāli, nu, ļoti svarīgi uzdot to papildu jautājumu, varbūt no tā teikties. Sāksim ar Kacimarkāks kungu. Paldies, priekšsēdēji, papildu jautājumu nebūs. Jā, komisāram, kandidāts varētu atbildēt manu tiešu jautājumu. Jūs runājat ļoti daudz par informāciju patērētājiem. Nu, mēs zinām, ka daudz informācija pieejama tieši internetā. Bet ja ir tāda situācija, kad īstenībā tieši ir šis čēslis, kad jūs nevarat iekļūt šo informāciju internetā, jums varbūt ir pašam arī kāda varbūt invaliditāte. Es, piemēram, runāt tieši biju atbildīgs par ziņām sagatavošanu, lai nodrošinātu, ka valsts iestāžu māslaps būtu pie, pieejams visiem, arī ar invaliditāti. Bet, nu, šī tikai likumdošana pa valsts iestādēm, uh, bet nav ne vārdu, protams, runa par privātām iestādēm. Bet, nu, kādā ziņā arī cilvēkiem ar invaliditāti, kā patērētājiem, ar taču būtu jānodrošina šādu barjeru pārvarēšanu. Mans jautājums būtu, vai jūs esat gatavi risināt arī jautājumu par mazai sargātājām personām? Jūs tieši, protams, neuzsverat, bet cik svarīgi jums personīgi tas būtu arī panākt, ka arī cilvēkiem invaliditāti ir viss patērētā tiesība aizsardzības. Liels paldies, ka uzdevāt šo jautājumu, kas interesē tos patērētājus, kuriem objektīva apsvēruma dēļ ir ierobežot piekļuve tirgumu, ja viņiem ir kāda invaliditāte vienā vai citā veidā. Jā. Yeah Es uzskatu par ļoti svarīgu šo jautājumu, arī nākotnē uzskatīšu šo jautājumu par ļoti svarīgu, lai tas tiktu eh, risināts līdzīgi, kā piedāvā parlaments. Vēlos paplašināt eh, šajā ziņojumā iekļautos ierosinājums kas skar līdz šim tikai valsts sektoru, arī uz citiem sektoriem. Taču šeit nav runa tikai par piekļuvu valsts eh, interneta vietnēm, tās, protams, ir svarīgas visiem, taču visi ir patērētāji, arī patērētāji ar invaliditāti vai ar ierobežotām piekļuvis iespējām. Ir patērētāji arī par viņiem katrā ziņā jāparūpējas. Tāpēc, ja runājam par piekļuvi digitālajam tirgum vai jebkuram citam tirgum, lai tās būtu kaut vai reālas, eh, fiziskas eh, tirzniecības formas, es vēlos, lai šis jautājums tiktu apspries, analizēts, un uh, lai uh, šie secinājumi vainagoties ar konkrētu rīcību. Esmu gatavs dziļāki izanalizēt šo jautājumu un stiprināt šo te piekļuvas jautājumu patērēt. Liels paldies! Turpin priekšstādātais Abēles konsulus. Paldies, komisāra amatkandidāte. Man ir jautājums un tad pavisam īsti papildu jautājums. Uh, Ko jūs domājat par daudzu pārdevēju praksi? Proti tie piedāvā pakalpojums zinām dalību valstu iedzīvotājiem un līdz ar to miljoniem citu Eiropas Savienības iedzīvotāju, jo īpaši tie, kas dzīvo mazākās valstīs, perifērijā, nevar pilntiesīgi, pilnvērtīgi izmantot iekšējo tirgus vēlētos, lai jūs risinātu šo problēmu. Paldies! Paldies! Manā skatījumā šī praksa katrā ziņā ir negatīva jebkāda veida diskriminācija, pamatojoties uz valsts piedarību vai uzturēšanās valsti, nav pieļaujama vienotajā tirgu. Tas sadrumstalo iekšējo tirgu, un tas nav mērķis, kuru mēs visi vēlamies īstenot tirgu. Tāpēc, vai šis ierobežojums attiektos uz piegādi, kāds pret piegādi, uh, kad preces ir iegādāta tiešsaistē vai pārobežu režīmā, vai tas attiektos uz ierobežojumiem maksājumu kāršu ziņā, piemēram, ka iepirkties var tikai ar šādu karti vai tikai izmantojot mobilo tālruni. Šāda veida metodes ir jānovērš iekšējā tirgu, un es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai kopā ar citiem komisāriem novērstu šādu diskriminējošo praksi iekšējā tirgu. Yes, Abeles kundze. Izmantošu vēl iespēju uzdot papildu jautājumu. Kādus pasākums esat paredzējis izmantot, lai nodrošinātu, lai arī mazie, eh, mazās salas Gonzo iedzīvotāji varētu pilnvērtīgi izmantot vienoto tirgu? Jā, Gozo ir jauka sala, saka komisāra kandidāta amata kandidāts. Man šī sala patīk, esmu vairāk kārt tur uzturējies. Pirmkārt, visām Eiropas Savienības teritorijām ir vienādi jāizmanto vienotā tirgus labumi. Tas nozīmē, ka uzņēmumu operatori pakalpojumiem būtu jābūt tādiem, lai pat patērētāji vismazākajās un iespējams izolētākajās Eiropas Savienības daļās būtu pieejama konkurence, izvēloties savus preci, īstenot pirkums. Pārdošana tieši saistē būtu labākais veids, kā veicināt konkurēt spēju, samazināt cenas, un te, protams, ir saikne ar uh, šķēršļu novēršanu pārobežu tiešsaistes pārdošanā. Paldies! Legrības kundze, paldies priekšsēdētāji komisāram at kandidāti. Sveicu jūs mūsu vidū, sveicam arī uh, Horvātiju, Eiropas Savienību, sveicam Horvātijas uzņēmumus, Horvātijas patērētājus. Komisāram at kandidāti Eiropas tautas partijai pat laban ir zinām šaubas par to, cik skaidra ir apņemšanās zināmos tematos, kas mums ir svarīgi. Iespējams, ka jūsu atbildē jūs varētu sniegt precīzu uz faktiem balstītu informāciju, kas mums ir nepieciešama. Es esmu iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas locekle un arī darbojos sieviešu tiesību komitejā. Un jāņem vērā, cik svarīga ir sieviešu loma patērētāju ziņā. Mans jautājums ir saistīts ar regulu patērētāju sardzības jomā. Mana komisija ir izstrādājusi ziņojumu, jūs uz to jau atsaucāties. Kādus ierosinājumus šajā ziņojumā jūs uzskatāt par tādiem, kas tiešām nāks par labu eh, tīklu sistēmas uzlabošanai? Kāds ir jūsu skatījums vai būs kādi reāli priekšlikumi? Kā eh, var iesaistīt dažādās puses, lai sagatavotu šo veiksmīgo darbu. Paldies! Paldies, Ligripas kundze, turpina komisārā amatu kandidāts. Jā, pat labam, gatavojoties šai uzklausīšanai, es vēl nedarbojos komisijā, un tāpēc manas atbildes iespējams varētu nebūt tik viennozīmīgas un tik skaidras vai skaidrāks par uh, komisijas priekšlikumiem, kas vēl nav vainagojušies uh, pilnīgiem panākumiem. Vēl nav pilnīgi izskatīti parlamentā. Taču, kad vien ir runa par likumdošanas procesu, kas ir mūsu darba galda, gribu jums apliecināt, ka pēc iespējas skaidrāk skaidrošu komisijas priekšlikumu, taču neiestāšos par to, kā par kaut ko akmenī kaltu, līdz brīdim, kad nebūsim panākuši vienotus argumentus, lai likumdošanas priekšlikumā uzlabot to, kas ir uzlabojums. Runājot par dzimumu jautājumu patērētāju jomā. Mēs jau esam sākuši pievērst uzmanību mm, tīklu izmantojuma prakses dalījumam pa dzimumiem. Šajā jomā Atbildes patiesībā tik ļoti neatšķiras pamatojoties uz dzimumu, drīzāk tās eh, dažādojas atkarībā no ienākuma līmeņa, sociāla-ekonomiskās situācijas. Mēs turpināsim darbu. Pie šī aspekta, tātad dzimuma aspekta. Uh, mūsu pētījumus attiecībā uz neaizsargātajām iedzīvotāju grupām. Drīzumā ceru, varēsim piedāvāt pavisam skaidru ieskatu par šo kritēriju, par tā nozīmi patērētāju jomā. Paldies! Uh, I, you, I mean, are... Priekšstādātājs, mums tiešām pavisam maz laika palicis. Vai vēl kaut ko gribējāt pieminēt, ne? Labi. Liels paldies! tagad Senalovas kundze, un tad Engela kungs un Raptī kundze. Un tad mums tiešām vairs nemaz laika nebūs palicis. Liels paldies! Komisāram at kandidāti! Vēlos jūs sveikt un jūsu tautu, sveikt Eiropas Savienībā. Patērētāju uzticēšanās iekšējam tirgum cieš no tā, ka ir dažādas kvalitātes produkti, kaut arī tie piedar vienam zīmolam, un ir vairāki pētījumi, kas liecina par to, ka patērētājiem nav piekļuva vienādas kvalitātes standarta produktiem visā Eiropas Savienībā. Jau vairāk reiz to esmu uzsvērusi. Cits starpā arī ziņojumā, kas aicina komisiju izmeklēt šo lietu kā diskriminācijas lietu. Mans jautājums pavisam vienkārši. Vai jūs spērsiet soļus, lai panāktu, ka komisija īsteno izmeklēšanu dažādajos Eiropas saimnībā ražotajos eh, kvalitātes standartos, un ko jūs kā komisārs no tādas valsts, kurā ir apstiprināti uh, tiesā dažādie kvalitātes standarti. Ko jūs darīsiet šajā jomā? Lielas paldies, ka sveicat Horvātijas iestāju Eiropas Savienībā un paldies, ka esat pievērsušies šim preces kvalitātes jautājumam. Jā. Mums galvenais, protams, ir preču drošums Mums uh, šis aspekts ir svarīgāks par visu. Runājot par precēm, kas atbilst drošības standartiem, mums ir arī jāizvērtē to kvalitātes ietekmi uz patērētājiem un pastāvīgi jāuzvēr, jānovēro informācija, kas tiek sniegta patērētājiem, informācija, kas parādās reklāmās, un uh, reklāmās iekļautajai informācijai nav jābūt uh, maldinošai. Kvalitāte ir atšķirīga, ņemot vērā patērētāju vēlmes daži atšķirīgajos tirgos, taču pavisam skaidri jātiek norādītai preces kvalitātei patērētē. Grib norādīt, ka nākošajā pārbaudes procesā mēs uh, dziļāk pētīsim patērētāju viedokli un cik lielā mērā uh, patērētājiem ir svarīgs šis jautājums par garāt, garantēto un sagaidāmo kvalitāti. Un tad secināsim, kādi soļi tārāk spēram. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs Engelkungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Nemits kungs. Tonī Borčs ir paziņojis, ka viņš strādās pie pakalpotujumu drošības jautājumu. Nu, tas ir svarīgs eh, jautājums jau no ilga laika. Es zinu, ka tas ir ievilcies, tas gan nav jūsu vaina, tomēr par maz ir dalīts eh, pakalpojumu drošības ziņā. Malkums Hārbors piekritīs, ka svarīgs jautājums ir uh, ugunsdrošība. Uh, jau gadu gaitā cilvēki iet bojā, es viesnīcās ugunsdrošības nepietiekams īstenošanas dēļ. Un Eiropas Sanībā būtu jāuzlabo drošības elementi, lai patērētāji neietu bojā šādā veidā vēlos, lai jūs mums pastāstāt, vai esat paredzējis kaut ko darīt šajā jomā. Un vēlos arī, lai mums pastāstāt, vai komisija ir paredzējusi rīkoties eh, Borža kunga paziņojumu saistībā par pakalpojumu drošības nodrošināšanu. Liels paldies! Turpina kandidāts. Jā. Yeah Preču drošuma, drošums ir daudz labāk attīstīts nekā pakalpojumu drošums. Un šī iemesla dēļ mēs visi komisāri esam apvienojuši savus spēkus, lai darītu vairāk šai jomā. Jā, Nav mana vaina tas, kas notika pagātnē, taču, protams, tā būs mana vaina, ja nākotnē nekas netiks izdarīts, pat tad, ja netiks izdarīts nekas turpmāko 16 mēnešu laikā līdz šīs komisijas mandāta beigām. Jā, drošums ir vairāk jāregulē uh, viesnīcās, uh, viesu uzņemšanas iestādēs Mēs te varam izvirzīt likumdošanas prasības, jādara vairāk vispār ugunsdrošības jomā, ne tikai attiecībā uz pakalpojumiem, bet arī uz precēm, lai uzlabotu um, materiālu ugunsdrošumu. Varbūt, ka kāds, kāda īpaša prece var būt kaitīga citā jomā, tad, ja tā ir eh, mazāk pakļautu uguns riskam. Pakalpojumu drošums būs viena no mūsu prioritātēm komisā, eh, komisijā un ceru, ka es, kad tikšu ievēlēt šajā amatā, arī varēšu pie tā strādāt. Lielas paldies, turpina Hārbarkungs. Un tad vēl viens jautājums no Raptikundzes. Paldies, priekšsēdētāji. Esat sveicināti mūsu vidū un lai jums veicas kaut kas pavisam vienkārši no manas puses. Patērētāji ir atkarīgi no daudzu komisāru pieņemtiem lēmumiem jūs būsiet viens no šiem komisāriem. Tādēļ pēc tam vienkārši jautājums. Vai jūs esat gatavs arī nu, neizvairīties no konfliktiem un reāli cīnīties arī ar jūsu kolēģiem konkrētos jautājumos, piemēram, kad mēs runājam par kopējo kolektīvu tiesību aizsardzību. Thank you very much. Liels paldies, un mans jautājums būtu šāds. Tas būtu mans uzdevums. Šādi es strādāšu kā komisārs. Stingri iestāšos par patērētāju interesēm, par patērētāju perspektīvu, par tā, to gaidām visās, citām politikas, visās citās politikas jomās, kas ir saistīts ar viņu interesi. Tātad mani sākotnējie kontakti sarunās ar daudziem komisāriem un komisijas priekšsēdētāju vietniekiem. Man ļauj būt optimistiski noskaņotam. Viņi visi ir gatavi patērētāju interesi neuzskatīt par tādu kā traucēkli daudzās politikās, bet patērētāju intereses, patērētāju politiku uzskatīt par neatņēmumu svarīgu savu politiku sastāvdaļu. Un tāpēc es uzskatu, ka iestājoties par patērētāju interesēm, es nes, nebūšu spiests iesaistīties konfliktā ar citiem komisāriem, bet gan, ka tas būs kopīgs darbs patērētāju interešu aizsardzības jomā. Taču, ja būs nepieciešams izdarīt spiedienu, tad es to darīšu. Labi, liels paldies, saka Harbora kungs. Paldies, kolēģi, ka ievērojāt laiku un paldies par jūsu jautājumiem. 29 deputāti uzdeva jautājumus. Liels paldies par to. Tagad esmu priecīgs aicināt komisāra amata kandidātu uzstāties ar noslēgumu vārdiem domāju, mums ir 5 minūtes laikā, tātad varat izmantot 5 minūtes, pirms noslēgsim šo uzklausīšanas sēdi. Tātad vārds atkal jums. Intensive, valuable. Paldies, un es gribu pateikties par šo iedvesmojošo viedekļu, viedokļu apmaiņu. Un es domāju, ka tas, kas šeit notika, vēlreiz apstiprināja to, cik uh, apņēmības gatavi jūs esat uh, realizēt uh, uh patērētāju tiesība aizsardzības politiku, kas noteikti arī veicinās ekonomikas izaugsmu un jaunu darba vietu radīšanu Eiropas Savienībā. Jūs uh, Uh, veicinat uh, šī patērētāja ekonomiskā potenciāla izmantošanu jau daudzu gadu garumā, un tagad es gribētu savā amatā atbilst jūsu ambīciju līmenim un kopā ar jums realizēt šo tālajošo uh, patērētāju tiesību aizsardzības politiku. Un tagad es gribētu iezīmēt tās iespējas, ko pied, man piedāvā eh, šis eh, komisāra amats. Un, protams, laiks ir ierobežots, tādēļ mums ir jānosaka prioritātes. Un, ja es tikšu apstiprināts amatā, tad es noteikti strādāšu pie tā, lai panāktu lielāku atpazīstamību patērētāju tiesību aizsardzības politikai Eiropā, uh, un lai varētu izmantot visu šīs rīcību politikas piedāvātās priekšrocības un ieguvumus. Es sevi redzu kā patārētāju aizsardzības, eh, darba kārtības vai pasākumu kopuma aizstāvis, bet lai to veiksmīgi aizstāvētu, man būs nepieciešami partneri un ieinteresētās puses, kas ir gatavas darīt to pašu. Mans galvenās prioritātes, ja tikšu apstiprināts amatā, ir saistītas ar esošā tiesiskā ietvara konsolidāciju, kas ir saistīts ar uh, patēriņa preču drošumu, in vitro diagnostikas uh, produktu drošumu. Uh, Eh, tāpat jaunu pakalpojumu piedāvāšanu finanšu jomā, uzlabojot eh, patērētāju piekļuvi banku kontiem, un es noteikti gribētu arī konsolidēt eh, normu piemērošanas praksi, darot to saskaņoti un koordinēti visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Es ļoti ceru, ka man izdosies to visu realizēt un es uh, esmu gatavs sadarboties ar visām iesaistītajām pusēm šīs rīcība politikas īstenošanā un es esmu apņēmības gatavs uh, patērētājus iepazīstināt ar informāciju, kas ir uh, labāk orientēta un labāk atspoguļo patērētāju vajadzības, bet mums ir nepieciešams sniegt informāciju arī e, uzņēmējiem, lai viņi apzinātos, kādas ir patērētāju intereses, kādas ir patērētāju tiesības, kāds ir regulējums patērētāju tiesību jomā. Un lai viņi piekļūtu tirgumu, būtu vieglāk jau no pašražošanas eh, procesa sākuma. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Eiropas parlaments ir spēlējis varīgu lomu, veidojot Eiropas Savienības patērētāju aizsardzības rīcību politiku, un es ar nepacietību gaidu iespēju strādāt kopā ar jums šajā jomā, ja tikšu apstiprināts amatā. Un es uh, apņemos uh, cieši sadarboties ar parlamentu šajos jautājumos, it īpaši attiecībā uz eh, likumdošanas sagatavošanu un likumdošanas aktu pieņemšanu vēl šī parlamenta uh, pilnvaru laikā kā arī strādāsim pie tā, lai pieņem to likumdošanu, kas ir būtiski svarīgi patērētāji interešu aizstāvībai. Un noslēgumā tī tāda personiska atziņa. Es eh, redzu, ka patērētāja tiesība aizsardzības politika noteikti nāk par labu Horvātijai. Mēs esam valsts ar relatīvi vāju patērētāju aizsardzības kultūru, bet Ceļā uz Eiropu mēs eh, sākām veidot savu pirmo likumdošanu, kas paredz patērētāju tiesību aizsardzību, un es eh, strādāšu pie tā, lai harmonizētu šo likumdošanu ar patērētāju likumdošanu Eiropas līmenī, un tagad, kad Horvātija ir pievienojusies Eiropas Savienībai, es gribētu redzēt, lai Horvātijas Eh, Teisim, lai Horvātija kļūtu par eh, neatņēmumu un organisku iekšējā tirgus partneri. Un es esmu gatavs strādāt, lai panāktu konkrētus rezultātus, ko no mums sagaida arī patērētāji. un apsolos strādāt pie tā, lai viņu tiesības reāli tiktu aizsargātas vienotajā tirgu. Lielas paldies par šīm konstruktīvajām debatēm, paldies par jūsu ieguldījumu ļoti daudzu nākotnes pasākumu un rīcību politikas uh, priekšlikumu sagatavošanā un Es ar mm, nepacietību gaidu iespēju būt par daļu no visa šī procesa, ja tikšu apstiprināts amatā. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! komisāra eh, amatkandidātam par līdzdalību šajā uzklausīšanā. Patiesībā mums bija 30 deputāti, kas e, uzdeva jums jautājumus, un mēs patiešām gandrīz iekļāvāmies mums atvēlētajā laikā. Tagad oficiāli slēgšu uzklausīšanu, bet atgādinu, ka politisko grupu koordinātoru un arī vidas komitejas pārstāvjiem mēs tiekamies šo pēcpusdienu pulkstens trijos telpā 6 B 054 un tad mēs sagatavosim savu lēmumu attiecībā uz kandidātu. Un tiekamies nākamajā sarāksmē un vēlreiz paldies Mimičkungam par šo enerģisko līdzdalību uzklausīšanā. Paldies!